Państwa, kwadrans akademicki minął, ale oczywiście zapewne zostało zaawansowane. Pagājis akadēmiskais ceturksnis un, protams, es arī pats tur ierēķinu savu uh, nokavēšanos, bet nu, man bija jāpiedalās citā pasākumā, tika pie, piešķirtas uh, balvas. Uh, par uh, inovācijām, kas ir īstenotas laukos, zemnieku saimniecībās. Nu, šis pasākums tiešām bija ļoti interesants un ļoti nozīmīgs, un tādēļ es šodien arī aizkavējos. Un ka, tāpat es arī sev teicu, ka nu, pirmdien mēs tik un tā sākam ar uh, stundas ceturkšņu nokavēšanos. Un, uh, Un eh, tā kā tas bija tāds akadēmisks pasākums, tad arī es šo akadēmisko ceturksni veltīju šim pasākumam. To var apliecināt arī De Castro kungs. Nu, tagad eh, ceturksnis pagājis, eh, tulkojums ir nodrošināts kā parasti, parastajā valodu režīmā. Šī sanāksme tiek pārraidīta arī internetā, tātad ar tulkojumu 20 valodās. Mums jāpieņem 24. septembra sēdes protokols. Un tagad runāsim par kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada. Eiropas komisija ir sagatavojusi priekšlikumu un tematiskie departamenti kopā ar lauksaimniecības komiteju ir organizējusi uh, šo sanāksmi, šo semināru. Šīs debatas jau turpinās vairākus mēnešus, tagad uh, šīs debatas uh, vēršas plašumā, uzņem apgriezienus, un mūsu uh, referenti arī strādā pie konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem, ko ir sagatavojusi Eiropas komisija. Šis seminārs saucas KLP pēc 2020. gada Eiropas komisijas likumdošanas priekšlikumu izvērtēšana. Un mūsu eksperti ļoti labi pārzina KLP. Es viņus tūlīt jums stādīšu priekšā. Ir arī veikti dažādi pētījumi par šo jomu, un mēs runāsim arī par uh, konkurences politiku nākotnē, bet šodien mēs runāsim par strateģiskajiem plāniem un mūsu sanāksmē ir trīs daļas. Tātad strateģiskie plānošana pēc 2020. gadā, problēmas saistībā ar arhitektūru un pārvaldību, KLP, un mūsu referents par pirmo daļu ir Emils Erjevets no Ljubljanas universitātes apsveicam jūs. Otrā sadaļa ir uh, palī, tātad uh, atbalsts, tiešmaksājumi un izaicinājumi vidēji lauksaimniecībā Eiropas uh, Savienībā. Referents ir Rūls Jongenels no Veningens Universitātes Nīderlandē. Sveicam jūs! Un trešajā sadaļā mūsu seminārā ir sektoriālā pieeja KLP pēc 2020. gada un iespējas uzlabot pārtikas piegāžu ķēdi Eiropas Savienībā. Un šeit um, galvenais runātājs ir Tomas Gārcija Arskate no Spānijas Nacionālās, uh, Nacionālā pē, Nacionālās pētniecības padomes. Vispirms uzklausīsim mūsu referentus, un pēc tam runās uh, arī mūsu referenti Herances kundze, Millers kundze un Andrija kungs. Un pēc pirmās atbil, jautājuma atbilžu sesijas mūsu uh, viesi un uh, Eh, referenti tātad eh, atkal varēs eh, apmainīties viedokļiem, uzdodot jautājumus. Aguilērs kundze, lūdzu vārdu. Buenas tardes a todos, eh, señor presidente. Yo quisiera. Labu pēcpusdienu visiem. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien ir Startautiskā lauksieviešu diena, un uh, šī ir Eiropas parlamenta lauksaimniecības komiteja, un uh, mēs nevaram ignorēt uh, situāciju, un mums ir jānovērtē sieviešu loma lauksaimniecībā un lauku reģionos, un būtu labi, ja kāds komitejas sanāksmē par to, ko teiktu vismaz no savas grupas puses mēs gribētu, lai KLP būtu ar eh, sievietes seju. Vai nu vismaz eh, būtu nepieciešams integrēt, iestrādāt sieviešu intereses eh, lauksaimniecības jomā. Tā kā atvainojos, ka pārtraucu mūsu semināru, bet šī ir ārkārtīgi svarīga diena un es negribēju, lai šī diena paiet un mēs uz to neatsauktos. Pani przewodnicząca, pani poseł, jesteśmy wdzięczni, że pani to. Paldies. Paldies, ka uh, minējāt šo faktu. Es jautājumu daļai pieskāros, jo e, kā es teicu, Kopak un e, Kožeka organizēja šo sanāksmi daļēji arī, un Eh, jūsu izteikums mums eh, ļauj aplūkot tiešām visu problēmu kopumu. Ir eh, nepieciešams paust visu mūsu cieņu, visām sievietēm, kas aktīvi darbojas lauksaimniecības jomā, un tāpat arī jāizsaka pateicība sievietēm, kas šeit ir klāta zālē, jo iespējams, ka tieši vai netieši arī jūs rūpēties par lauksaimniecības jautājumiem, varbūt nu ne katru dienu tieši laukos, bet uh, jūsu darba dzīve kaut kādā veidā ir saistīta ar lauksaimniecību. Nu, tā tad ar šiem vārdiem, es domāju, esam izteikuši cieņu visām sievietēm, kas strādā lauksaimniecības sektorā. Liels paldies! Paldies Agilērs kundzei, un tagad uh, dosim vārdu mūsu ekspertiem. 15 minūtes katram, kā es teicu, lūdzu. Moment, jeszcze pan Flanagan prosił głos. Uh, Flanagan kungs arī lūdzu vārdu, lūdzu. Paldies! Būtu labi, ja man nevajadzētu izteikties, bet uh, es uh, esmu gaidījis šo iespēju visu nedēļu. Gribētu tikai, lai jūs piefiksējat manu vilšanos un par to, ka ir tik maz deputātu klāt šīs sēdes sanāksmē un dažādas atrunas ir. Uh, izteiktas. Mans eh, tēvs saka, kad es atgriežos mājās, vai tu vari iedomāties, cik tas drausmīgi izskatās, ka ievēlētī, vēlētā, ievēlētī tautas pārstāvi, eh, viņi sūdzās, ka viņi nevar būt eh, klāt sanāksmēs, bet es domāju, ka tas ir pilnīgs aizvainojums tiem cilvēkiem, kas parādās šajā sanāksmēs, un tas ir aizvainojums arī attiecībā uz maniem bērniem, jo es ierodos un strādāju to kolēģi vietā, kuru vispār pat neprūpēs, lai viņš šeit parādītos. Lielas paldies! Tas ir ļoti atbilstošs komentārs, manuprāt, un uh, pirmdiena tik tiešām ir diena, kad uh, šī deputāta klātbūtne zālē nav īpaši kupla, um, bet domāju, ka informācija, ko mums uh, sniegs eksperti, ka tā noteikti tiks komunicēta deputātiem, to darīs asistenti un padomnieki. Nu, lūk, tā tad darīsim, ko vien varam, lai šo informāciju izdo, attiecīgi izmantot. Un tagad dod vārdu ekspertiem. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie parlamenta deputāti, viesi un kolēģi. Mēs esam tikuši uzaicināti novērtēt jaunākā LP strateģiskā plāna veidolu liekot uzsvaru uz piekto sadaļu ierosinātajā regulā. Mūsu universitāte Ljubljanā mēs strādājam pie lauksaimniecības ekonomikas, starptautiskajām lietām un vides jautājumiem, un mūsu analīze balstos, balstās uz kvalitatīvu novērtējumu KLP modelī, konstatējot iespējamos riskus Eiropas Savienības un nacionālos līmeņos. Es gribētu prezentēt mūsu galvenos konstatējumus no šī pētījuma un it īpaši politiskos ieteikumus. Tātad eh, pētījumā tiek izmantot trīs informācijas avoti. Pirmām kārtām eh, pārskats par eh, pieejamo informāciju. Mēs galvenokārt atradām dažādu lobby grupu apgalvojumus, dalību valstu apgalvojumus, un ir skaidrs, ka šī ļoti svarīgā tēma nav pētniecības tēma, un eh, bija diezgan grūti veikt subjektīvu analīzi. Eh, tad eh, mēs spērām nākošo soli, strādājām aptaujas anketu un saņēmām ļoti labu, labas atbildes no dažādām interesētajām pusēm, no lauksaimniekiem, tāpat no vidas aizsardzības puses, no pētnieku puses. Un kvalitatīvs pētījums balstās uz pierādījumiem un tad attiecīgi pieņemtiem lēmumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šāds uh, politikas ietvars. Un uh, šī koncepcija ir jābalsta uz um, objektīviem zinātniskiem uh, pierādījumiem, un abstrakts domāšanas veids tiek attiecināts uz politiskajām realitātēm, bet praksē reāli mēs sekojam tiem akadēmiķiem, kas balstās uz nepilnīgu informāciju, lobēšanu, dažādām koalīcijām, un uh, Tādā gadījumā ir sistēmiski grūti to īstenot praksē. Tas ierobežo mūsu iespējamās pieejas, un mēs eh, ņēmām to vērā tad, kad mēs izvērtējām priekšlikumus. Vispārīgi ņemot, šis eh, jaunais KLP izpildes modelis varētu būt solis vajadzīgajā virzienā. Tas ir tā kā pamats tādai jaunai pārvaldības politikai, un, eh, kas ir ļoti svarīgi, Tur ir arī potenciāls uzlabot uh, KLP leģitimitāti. Tomēr ierosinātais modelis lielākā mērā balstās uz uh, lauko um, atbalsta programmēšanas modeli, kas jau pastāv kādu laiku un principā attiecas uz tām pašām pārvaldības sistēmām. Un uh, tādām attiecīgi piemīt arī šīs sistēmas trūkumi riski saistās ar vājākajām struktūrām, administratīviem trūkumiem dalību valstīs, un uh, galvenais risks ir standarta pazemināšanās uh, vai, nu, teiksim, pieturēšanās pie zemākā standarta Eiropas Savienībā. Uh, pētījumā mēs saskatām, ka ir ierobežoti stimuli dalību valstīm censties uzlabot politikas. Un mēs uh, uzsveram, ka trūkst šīs atbildības un pasaules sistēmiski vājie punkti uh, jaunajā KLP modelī. Daži piemēri, piemēram, trīs mēģi saistībā ar vidi un attiecīgie indikātori, tie netiek uh, saistīti tiešā veidā ar vidas likumdošanu. Pašreizējie priekšlikumi šobrīd nav skaidri. Attiecībā uz šīs pamatsituācijas definēšanu rodas jautājumi par uh, Uh, pamata dokumentiem un konteksta analīzi. Vēl viens piemērs šai ierobežotai atbildībai pašreizējā sistēma un izstrādes uh, veidi ir pārāk tādi ierobežojoši. Dalība valsts var tikai izvēlēties pasākums un tos pielāgot. Uh, strateģiskās plānošanas process tiek atstāts dalību valstu ziņā bez kādām garantijām, ka sniegums Eiropas Savienības līmenī būs novērtējams. Nacionālās prioritātes izriet eh, no ne īpaši precīzas metodas, tiek izvērtēti šie stiprie un vājie punkti, un nevienmēr eh, tur atspoguļojas Eiropas Savienības prioritātes. Tāpēc procedūra attiecībā uz eh, strateģiskā plāna apstiprināšanu principā ir vienīgais mehānisms komisijas rokās, lai nodrošinātu ambiciozu strateģisko plānošanu. Ir svarīgi, lai komisijai būtu pilnvaras nākt klajā ar atbilstošu kvalitatīvo novērtējumu šiem uh, KLP prāniem. KLP strateģiskajos plānos ir jābūt uh, jāiekļaut tāds labs konsultāciju apjoms ar iesaistītajām pusēm, jāiesaist arī citas uh, administratīvās iestādes. Ir nepieciešams, lai komisija ir visas iespējas novērtēt šos plānus saprātīgā laika termiņā, tāpat arī apstiprināšanas programmai jābūt labāk formalizētai. Un uh, jāņem vērā arī iesaistītās puses dalībvalsts līmenī. Tas var uzlabot eh, šī plāna eh, kvalitāti un arī leģitimitāti. Risks galvenokārt rodas eh, no kapacitātes un šīm iesaistītajām pusēm mm, dalībvalstīs. Šie KLP fondi ir balstījušies uz konkrētiem pasākumiem, un dalību valstīm ir maza pieredze prānojot KLP instrumentus integrētā veidā. Uh, kapacitātes došana dalību valstīm un lielāka subsidiaritāte var radīt lielu uh, administratīvo slogu dalību valstu līmenī. Tātad uh, izstrādājot un plānojot šo īstenošanas kapacitāti, tas var būt tāds liels izaicinājums visām dalību valstīm, it īpaši mazākajām un tām, kas iestājās Eiropas Savienībā pēc 2004. gada. Bez nopietnām investīcijām, uh, cilvēku resursos, procesos, analītiskajos procesos un strateģisko plānu izstrādē varētu būt ļoti atšķirīga politikas īstenošana dažādās valstīs. Tas varētu radīt standartu pazemināšanos individuālās dalību valstīs un uh, tas attiecīgi atkal vājinātu pašreizējo lauksaimniecības politiku. Nu, tāpēc kā LP priekšlikumā ir eh, jākombinē garantijas Eiropas Savienības un dalībvalsts līmenī, nodrošinot, eh, lai efektīvi iesaistītos cil... pilsoniskā sabiedrība, lai piedalītos gan izstrādē un arī strateģiskā plāna izpildes uzraudzībā. Plāni uz eh, cilvēku resursu kapacitāti. Tos vajadzētu aktualizēt. Vēl viena lieta. Tehniskās palīdzības tehniskā atbalsta uh, budžets. Arī tas ir nepieciešams, un to vajadzētu attiecināt arī uz KLP pirmo pīlāru. Monitoringa un procedūras nepieciešams labāk definēt, un to kvalitāte jāuzlabo visās uh, uh, politikas cikla daļās. Nākošais uh, periods būs mācību periods, un datu avotu kvalitāte ir būtiski jāuzlabo gan eh, dalību valstis, gan Eiropas Savienības līmenis domā par eh, to, tāpat arī Eiropas vidas aģentūra, Eirostats un citas iestādes. Visām šīm iestādēm ir sava loma spēlējama. Mēs ļoti uzsveram datu nozīmi, indikātoru nozīmi, zināšanu un analīzes eh, nozīmi, lai būtu labāka strateģiskā plānošana Eiropas komisijai un dalībvalstīm ir eh, jāprasa, lai tās sniedz eh, respektablus, eh, pamatojamus izvēļu variantus. Un viena no idejām ir tāda, ka varētu būt nepieciešama kopīga platforma ar kopīgu piekļuvu visiem strateģiskiem plāniem, progresu novērtējumu ziņojumiem. Piemēram, runājot, piemēr, piemērs ir Eiropas inovācija platforma. Tātad mēs cenšamies izstrādāt arī dažus grozījumus regulas priekšlikumam, Un tie ir eh, sekojoši. Tātad pirmais ir stiprināt eh, principu, ka nenotiek nekāda slīdēšana atpakaļ ka ir nepieciešams atbalsts eh, klimata un lauksaimniecības mērķiem, otrām kārtām jāstiprina prasības, lai iekļautu strateģisko plānu kvantificētus mērķus, kas izriet no vides likumdošanas saistībām. Un uh, Tāpat arī mēs iekļaujam dažas uh, idejas, ka likumdošanas priekšlikumā ir nepieciešams uh, labāk uh, nodalīt kopīgos un nacionālos mērķus. Šeit tātad galvenais ir mērķi, kas saistīti ar ieņēmumiem un um, tāpat, lai uzlabotu sociālo situāciju lauka reģionos. Trešām kārtām jāstiprina konsultācijas ar trešajām pusēm, ir nepieciešams saistošāks prasības attiecībā uz uh, um, pārstāvēto pušu sastāvu, kopīgu lēmumu pieņemšanu, novērtēšanu, uh, monitoringu. Tātad uh, tas viss ir jāveic. 106. pāns, tur mēs ierosinam iekļaut kritēriju par ambīcijām un nacionālo mērķu sasniedzamību. Izmantojot uh, pieejamos datus un atbalstu. Otra lieta Nē, otrs uh, priekšlikumus saraksts, ka runātājs jāstiprina, pārvaldības uh, sistēma. Uh, tas attiecas uz trešo pielikumu, tur par partnerību ir runa un šo visaptvarošo pieeju. Tālāk, sastais punkts - vienkāršošanas sadaļa tā vairāk attiecas uz dalību valstīm, tagad eh, tā tad specifiski mērķi, Eiropas Savienības līmeņa mērķi. Un nākošais jāiekļauj obligāti pielikumi attiecībā uz apmācību eh, valsts ierēģiem un citām iesaistītām pusēm. Un astotais punkts jāiekļauj ietekmes un eh, konteksta kritēriji šajā monitoringa sistēmā. Mēs domājam, ka tikai rezultu indikātori, kas iekļauti ziņojumā, ar to nepietiek, lai redzētu kopīgo ainu tādā kārtīgā veidā un lai būtu gan ambiciozs plāns. Tālāk un pēdējais punkts. Ziņojuma obligātajai daļai jābūt arī neatkarīgi kvantitatīvi novērtētāji. Mēs ierosinam, ka to vajadzētu darīt uh, Eh, ne tikai no komisijas puses, bet arī tur nepieciešami neatkarīgi eksperti un grupas Eiropas Savienības un nacionāla līmenī un visbeidzot eh, obligātā tehniskā palīdzība atbalsts eh, datu bāžu izveidošanai un lai izveidot analītisko kapacitāti. Tātad tas būtu jādara. Noslēguma piezīmes. 2021. 2007. gads Eh, tur labāk vajadzētu izmantot šo KLP strateģisko plānošanu, neveicot tomēr tādus būtiskus eh, izmaiņas eh, pasākumos. Izmaiņu raksturs ir tik liels, ka ilgāks laiks ir jāņem vērā, lai notiktu šī kolektīvā mācīšanās sistēma veidošana un beidzamais jautājums līdz likumdevēji padome un parlaments, tiem ir jānosaka, kāds eh, jaunais izpildes modelis eh, tiek eh, sagaidīts tīri politiskā izteiksmē. Ja mērķis ir nodrošināt labāku elastību un politisku atbildīgumu, tad mums ir attiecīgi arī jārīkojas, lai nodrošinātu caurskatāmību, iesaistīto pušu iesaistīšanos. Uh, lai būtu pieeja balstoties uz pierādījumiem un būtu pozitīva konkurence starp valstīm. Nu, tātad strateģiskajiem plāniem ir jābūt kā solim eh, tajā virzienā, lai mēs stiprinātu politikas uh, uzticamību. Uh, paldies! Bardzo dziękujemy panu. W tej chwili poprosimy e, pana. Liels paldies. Un tagad vārds Jongen kungam vārds no Vanengas universitātes. Thank you, Mr. Paldies, priekšstādātāji, godātie parlamenta deputāti. Pateicos par uh, ielūgumu piedalīties uh, diskusijā par jaunajiem KLP priekšlikumiem. Es uh, uh savā uh, runā uh, Uh, pievērstīšos uh, tiešmaksājumu un lauku attīstības instrumentiem. Tā ir uh, likumdošanas priekšlikuma trešā iedaļā. Mēs savā pētījumā runājam par izaicinājumiem ieņēmumu līmenī, klimāta līmenī, lauku attīstības līmenī. Un šeit ir liela heterogenitāte starp dažādiem reģioniem. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama pasākuma, lai risinātu šos, šīs problēmas, lai mēs tiktu galā ar izaicinājumiem un lai eh, sasniegtu izvirzītos mērķus, bet jau no paša sākuma skaidrs, ka ir uh, jāņem vērā šī heterogenitāte. Un jāīstenojot uh, subsidiaritātes uh, pieju, mēs varētu labāk arī pieskaņoties vietējām vajadzībām, bet šeit varētu būt arī zināmi citi trūkumi šādai pieejai. Tātad es runāšu par trešo iedaļu, par ierosinātiem instrumentiem, pasākumiem saistībā ar pašreizējo KLP, kā tā šobrīd darbojas, vai tie ir jau esošie vai jauni stimuli, un kāda ir to efektivitāte, kāds ir potenciāls un ko arī varam mācīties no zinātniskās literatūras par uh, šiem jautājumiem, par uh, īstenošanas nosacījumiem un arī kādas rekomendācijas varētu izstrādāt. Tātad. Tā. Šeit jūs redzat piemēru par uh, lauksaimniecības ieņēmumiem un uh, vidi bioloģisko daudzveidību. Tātad šeit ir pašreizējā situācija attiecībā uz mērķu sasniegšanu, bet šeit zaļā bulta rāda pārēju no pašreizējās situācijas uz uh, augstāka līmeņa mērķiem. Es vairāk uh, koncentrējos uz instrumentiem, kas šeit ir attēloti kā bultiņas, un es salīdzinu šos instrumentus un to ieguldījumu dažādu mērķu sasniegšanā. Šī friša Timbergera schēma, viņa ir arī Nobel premijas laureāta ekonomikā, tā tad. tad kādas ir, kā jāizmanto dažādi ekonomiski, poli, eh, ekonomikas politikas pasākumi, lai varētu sasniegt izvirzītos mērķus. To arī pieminēja mans kolēģis, kurš uzstājās pirms manis. Tātad vispirms tiešmaksājumi. Vispirms eh, par tiem, pēc tam par lauka attīstības pasākumiem runāšu un Un tad eh, pie dažādām opcijām. Tātad šeit eh, šie tiešmaksājumi ir eh, saistīti ar diezgan nevien, lielu nevienlīdzību. 81% šo maksājumu saņem 20% uzņēmumu un saka, ka tas tādēļ ir tā, ka nav vienādas pieejas visā Eiropas Savienībā, bet ja būtu šādi vienādi, vienādas summas, tad šie uh, 86% tiešmaksājumu saņēma 20% saimniecība. Un tas nozīmē, ka mums ir uh, labāk definēti kritēriji jāizmanto. Un uh, tad būtu arī eh, vairāk iespēja sasniegt citus mērķus. Jaunākā LP balstās uz hektāriem, nevis vajadzībām un eh, lauksaimniecībām. Daļēji šīs problēmas tiek atrisināts, jo notiek, tiek noteikti maksājuma griesti, bet šie risinājumi ir daļēji. Arī revīzijas palāta savā, uh, savos nesenajos komentāros to ir norādījusi. Tālāk ir jauns elements ierosināts ekoloģiskās schēmas. Šis pasākums uh, ļauj atalgot uh, lauksaimnieku ieguldījumu uh, vides un klimata jautājumu risināšanā. Es pozitīvi vērtēju šādu instrumentu, bet tas joprojām uh, nav īsti skaidrs, uh, jo dalību valsts izstrādā šos priekšlikumus. Un tādēļ šis jautājums nav vēl atbildēts šobrīd bet mēs savā pētījumā norādījām, ka ir iespējams palielināt šo ekoloģisko schēmu pārklājumu un potenciālu. Šobrīd eh, tie ir maksājumi par eh, hektāru, par Eh, to, ko lauksaimnieki dara virs bāzes līmeņa situācijas, bet to varētu izvērst un noteikt, eh, noteikt pasākums kā kritēriju. Teiksim, eh, varības vielu pārvaldības sistēmu ieviest. Nu, šādā ekoloģiskā schēmā lauksaimnieki, teiksim, varētu uzlabot vides uh, situāciju un tad varētu izmantot punktu sistēmu un uh, maksājumus uh, vairāk sasaistīt ar sasniegtajiem rezultātiem, bet šeit būtu nepieciešama elastība instrumentu piemērošanā vēl viena lieta. Droši vien lauksaimniekiem būtu arī jāiemācās izmantot šie jaunie instrumenti, un tādēļ varbūt būtu jādomā par apmācības piedāvāšanu par šiem jautājumiem un arī viņus atbilstoši atalgot arī par izglītošanos. Nākamais instruments ir tātad paredzēts, uh, uh, lai ierobežotu šo maksājumu maksimālo apjomu, bet šim instrumentam šie griesti nebūs īpaši efektīvi, jo no tieši maksājumiem, ko lauksaimnieki saņem, var atrēķināt darbinieku algas un arī, teiksim, ģimenes uh, saimniecības uh, darbinieku atalgošanai. Līdz ar to šīs maksājuma griestu kritērijs ir uh, diezgan neefektīvs. Tālāk uh, ilgspējīgas attīstības uh, ienākumu atbalsta ierobežojums. Pašreizējā KLP tas ir definēts kā atbalsts uh, īpašām nozarēm sarežģītā vidē. Tas nozīmē, ka šie instrumenti tiek organti izmantot diezgan mērtiecīgi Un šeit nav lielas izmaiņas salīdzinājumā ar pašreizējo KLP, bet balstoties uz līdz šim uzkrāto pieredzi, ir pamats uzskatīt, ka šis uh, sasaistītais atbalsts uh, tiek piešķirts diezgan vispārīgā veidā, nediferencēti. Uh, var būt, ka, teiksim, atsevišķos reģionos, kalnu reģionos šis instruments būtu izmantojams, bet ne attiecināms uz visām saimniecībām. Un tad varbūt būtu jādomā arī par ražošanas specializāciju. Un, teiksim, izmantojot vienoto tirgu, varētu domāt par efektīvas ražošanas attīstību, lai mazinātu izmaksas. Tātad šeit ir jāsaskaņo vienotā tirgus principi un šis sasaistītais atbalsta maksājums. Un tātad šie tieši maksājumi būtu saistāmi ar stingrākiem kritērijiem, tāpat laikā elastīgu pieju. Un ir jādomā par bāzes līmeņu vai izejas situāciju. Šobrīd tiek izmantot daži zaļināšanas elementi, kas ir iekļauti šajā bāzes līmenī, bet dalība valstis pašas var izlēmt, kā nosaka šo bāzes līmeni. Tas nozīmē, ka dalība valstīs e, šeit ir atšķirības, un līdz ar to nav visiem arī vienādi spēles noteikumi. Bet, nu, tas varbūt viss nav tik būtiski, bet tad vēl ir maksājumi par ekoloģiskām schēmām, tātad kā maksājumi par hektāru, un tie var kompensēt zaudētos ieņēmumus un varbūt arī uh, uz, tikt uztvērti kā ieņēmumi no hektāra. Tā kā šeit varētu būt eh, dažos gadījumos pārmērīga kompensācija, ko lauksaimnieki saņemtu, un tas jāņem vērā. Uh, tālāk uh, klimata pasākumi. Priekšlikums ir diezgan ierobežots attiecībā uz ieteikumiem dalību valstīm šai jomā. Kaut gan šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs, un es nebūtu sagaidījis šādu pieju. Tālāk par lauku attīstības politiku. Šeit ir diezgan nelielas izmaiņas, kā mans kolēģis norādīja jo mēs jau pēc šāda modeļa būtībā arī strādājam šobrīd. Tātad šis pasākumu kopums, attīstība, klimata, vides pasākumi, kas viss ir iekļauts pašreizējā KLP, un šeit ir plašs mērķu spektrs ir uh, deviņi uh, specifiski KLP mērķi, un uh, visus šos instrumentus var izmantot šo mērķu sasniegšanai. Tātad šīs ekoshēmas un agrovides pasākumi. Tā, līdz ar to arī ir pietiekams pasākumu klāsts, lai uh, dalību valsts varētu sasniegt uzlabojumus attiecībā uz konkrētiem mērķiem. Tātad, nu, lai sasniegtu mērķus, ir jāveic atbilstoši pasākumu kopums, un šeit rezultāti ir apmierinoši. Tālāk investīciju pasākumi. Arī tas ir svarīgs jautājums, jo atbalsts investīcijām var ietekmēt uh, visas uh, nozares struktūru un ilgtermiņā dzīvot spēju. Ieņēmumi no tiešmaksājumiem ir uh, virs 40%, un ilgtermiņā mēs nevēlēto šādu situāciju saglabāt. Mēs vēlētos, lai saimniecības būtu pašas dzīvot spējīgas un īstenotu inovācijas. Tālāk. Uh, jauno lauksaimnieku programma ir nedaudz izvērsta salīdzinot ar pašreizējo situāciju, bet mums ir jāizvērtē, vai tas atbilst PTO noteikumiem un vai tas viss ir saskaņots ar vajadzībām. Jā, mums ir vajadzīgi tiks vajadzīgi dā, jaunie lauksaimnieki, bet šī struktūra atsevišķos reģionos ir fragmentēta. Ja ir ļoti daudz mazu lauku saimniecību, tad varbūt būtu jāpārskata šī saimniecību struktūra un jāuzlabo. Šeit ir nepieciešama plašāka pieeja, iesaistot apdrošināšanu, uh, koplietošanas fondus un citus pasākumus, uh, sadarbība un jā, apmaiņa ar informāciju. Tas ir svarīgi arī stiprināt inovāciju mērķus un tāpat stiprināt arī lauksaimniecības konsultāciju dienesta darbību. Un, un noslēgumā rekomendācijas. Pirmkārt, attiecībā uz uh, maksājumu maksimālo apjomu, tātad šeit ir jādomā par aprēķinu metodēm. Šobrīd ir 150 tūkstoši eiro tiešmaksājumu maksimālais apjoms, bet tiek atvilktas algas no šīs summas, atrēķināts algas no šīs summas, un, teiksim, es ierosinātu pēc standarta ražošanas apjoma noteikt arī uh, standarta darbinieku skaitu, teiksim, 50 darbinieku nu, noteiktu apjomu, un pēc tā tad e, ražošanas apjoma vienībām var aprēķināt, cik daudz būtu nepieciešami darbinieki un sasaistīt maksājumus ar, ar šo skaitli. Bet pašreiz ierosinātais instruments novedīs pie tā, ka lauk lauku saimniecībā tiks pieņemti darbā daudz darbinieku, lai samazinātu šos uh, ierobežojumus. Tā tad, ja šie, šie griesti ir vērsti uz to, lai izlīdzinātu ieņēmumus, tad šī nauda nonāks pie lauksaimniekiem, uh, kuri teiksim, īsteno ekoloģiskās schēmas, buferzonas, un tādā gadījumā šos ieņēmumus nevajadzētu ierobežot, jo šeit runa nav par ieņēmumu atbalstu maksājumiem, bet gan par citiem mērķiem. Līdz ar to es šādos gadījumos vajadzētu šo Um, algu atrēķināšanas iespēju padarīt fakultatīvu un dalībvalsts var izvirzīt citus mērķus attiecībā uz maksājuma apjomu ierobežošanu. Tiek jautāts arī, vai nevarētu, teiksim, ierobežot sasaistīto atbalstu maksājumu, teiksim, uh, Eh, nosakot eh, noteikts ražošanas veidus, nevis visu nozari iekļaut, kā tas ir šobrīd. Es domāju, ka mēs šobrīd šo instrumentu neatbilstoši izmantojam. Tālāk par eh, jauno lauksaimnieku atbalstu. Šeit priekšlikums ir labs, bet mums vajadzētu vairāk padomāt par ilgtspējības kritērijiem. Un ar, tas tad prasība ir arī pamatota. Pirmkārt, PTO noteikumi, atbilstība tiem ir jāstiprina līdz ar to ilgspējības aspekti. Ekoloģiskās schēmas, ekoshēmas pašreizējā KLP e, ir e, no tiešmaksājumiem paredzēts 30% apjoms šiem pasākumiem, bet tas nav tieši sastāstīts ar veiktajiem pasākumiem, bet šajās ekoloģiskajās schēmās nav nekādas garantijas paredzēts, un mēs, es ierosinātu uh, kaut kādas garantijas paredzēt, tātad, nu, ja ne 30, tad 15 procenti, lai dalību valstis būtu, lai dalību valstīm būtu pienākums uh, īstenot šādus pasākumus. Un, balstīties nevis uz hektāriem maksājumos, bet uz pasākumiem, darbībām. Tātad izglītošanās, dalība certifikācijas schēmās. Un uh, teiksim, ne, ne attiecībā uz kaut kādu produktu, bet ja tiek īstenot augstāki standarti, veikt šie pasākumi, tad arī lauksaimnieki būtu pelnījuši lielāku atbalstu. Lauku attīstība. Ja paskatāmies uz revīzijas palātas uh, izvērtējumu, tad uh, runājot uz projektu atlasi un caurskatāmību, ir norādīts, ka situācija būtu jāuzlabo un būtu arī skaidrāk ieteikumi jāiekļauj likumdošanā. Jādomā arī par neproduktīvām investīcijām. Mums ir jāstiprina uh, inovācijas, kas ir ļoti nozīmīgas. Ja mēs palūkojamies uz uzņēmumiem ārpus lauksaimniecības nozares, tad uh, tur uh, pētniecībai, attīstībai ir lielāks īpatsvars. 5% un vairāk, bet lauku saimniecībās tikai 1%, un tādēļ varbūt vajadzētu paredzēt minimālās prasības par uh, to, kā budžeta daļa jānovirza inovācijām. Es jau arī jau pieminēju atbilstību PTO normām, un šī pārvaldība ir jāiekļauj plašākā procesā Tātad par riska pārvaldību runājot, pašreizējos pasākumos eh, ir maz, mazas prognozes, mazas vajadzības attiecībā uz risku pārvaldību, bet eh, var būt, būtu jānosaka noteikti veida apdrošināšana par obligātu uh, jo pretējā gadījumā Eiropas Savienībai vai dalību valstīm ir jāiesaistās, ja šāds risks parādās, un tādēļ varētu sniegt zināmu atbalstu risku mazināšanai. Par uh, vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Mēs uh, Tā tad eh, attiecībā uz bāzes līniju eh, atbal, ieņēmumu atbalstu un eh, vēl citiem jautājumiem šeit būtu jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi un jānovērš subsīdiju izmaksa. Un uh, runājot par izvērtēšanu, otrais pīlārs ir tie, diezgan efektīvs. Un pašreizējā priekšlikumā, ka naudas īpatsvars, kas tiek novirzīts otrām pīlārām, vēl samazināsies salīdzinājumā ar pirmo pīlāru. Un uh, varbūt būtu jāveic pasākumu, lai to novērstu. ir tāpat atzīts, kādi resursi būtu jāsaglabā, jādomā, teiksim, jāatzīst uh, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana kā svarīgs elements ilgspējīgā lauksaimniecībā. Tas arī viss. Paldies! Paldies! Paldies jums! Prošu kolēģiņu mūsu apšasigāņi. Un tagad, tagad es vēlētos dot e, vārdu nākamajam runātājiem. Lūdzu, pieturaties pie jums atvēlētā runāšanas laika. Tagad došu vārdu mūsu pēdējam uzaicinātajam ekspertam Garcija Askara Tēzes kungam. 15 minūtes arī jums lūdzu. Bez mikrofona runā. Muchas, muchas gracias. Voy a hablar en. Paldies! Es runāšu spāņu valodā, tāpēc lūdzu uzlieciet austeņas. Tā tad. Lūdzu, jā lai nebūtu tā, ka strādā tikai angļu kabīne, lai var strādāt arī pārējās kabīnes, saka runātājs. Paldies visiem, kur ir ieradušies uz šo uzklausīšanu šo pirmdienas pēcpusdienu. Un tagad eh, ķeršos pie savas eh, prezentācijas. Es apsolu prieksēdētājiem, ka stundas ceturksnī iekļaušos. Eh, mēs tā tad. Runājot par eh, tirgus pasākumiem, tad ir tādi, kurus, kurus lauksaimnieku uzsver ar sajūsmu, piemēram, noteikumi izcelsmes, produktu izcelsmes marķējumam, tas tiek vērtēts pozitīvi. Un, eh, piemēram, vīnzinībā un atbalsts vīnaudzētājiem arī tiek vērtēts pozitīvi. Tāpat eh, pozitīvi tiek vērtēti atbalsts skolu programmām augļu un dārzeņu papildināšanai uzturā un veselu virkni citu pasākumu. Arī finansējumu piešķīrums operatīvu programmu īstenošanai citās nozarēs arī tas tiek vērtēts pozitīvi. Tātad izmaiņas varbūt eh, nav pārāk lielas, jo omnibus eh, ir radījis savus pozitīvo, pozitīvo ietekmi šeit būtisku lomu ir spēlējis arī Eiropas parlaments. Jo Eiropas eh, kopienu tiesa pagājušajā nedēļā pieņēma lēmumu par eh, cigoriņiem. Tā tad eh, arī šādi lēmumi augļu un dārzeņu nozarē tiek pieņemti. Un 28 um, priekšlikumi no dažādām dalību valstīm. Es ceru, ka jūs par tiem esat padomājuši, un es ceru, ka, piemēram, astoņi ir ārpus, uh, ārpus regulas aptvērumu, bet 21 priekšlikums uh, varētu tikt iekļauts regulā. Ņemsim par piemēru kaut vai vairāk gadu krīzes fondu. Jā, protams, šīs krīzes rezerves ir nepieciešamas, piemēram, apkarojot negodīgu komercpraksi. De Castro atzinums šajā jomā ir pozitīvi vērtējams, un īpaši, ja mēs vēlamies nodrošināt labākus ieņēmumus pārtiks ražotājiem, tas ir ārkārtīgi būtiski. Parlaments ir sagatavojis rezolūciju, lai īsās pārtiks piegādes ķēdēs sniegtu papildus finansiālo atbalstu. Arī geogrāfiskās izcelsmes norādes un citi, kam ir paredzēts finansējums, kā arī dažādot riskus dažādiem kooperatīviem. Un eh, arī uzkrājuma veidošana, kas ir dalību valstu kompetence un var tikt izmantots dalību valstīs. Tātad eh, dažādu uzkrājumu nebaltām dienām, un to ir pieminējusi arī komisija, tas ir ļoti svarīgi. Daudzās valstīs uh, zināmu buferi nodrošina arī nodokļu uzlikšana īpašai rīcībai un nevis tieši nevajadzētu uzlikt nodokļus tieši, tieši uzkrātajiem līdzekļiem. Un arī ekonomikas dažādošana ir ārkārtīgi svarīga. Vēl viens jautājums, kuru nesam šeit pieminējuši, bet manuprāt, kas ir ārkārtīgi svarīgs, ir kopienā pieņemto tiesību aktu situācija un kā tas eh, attiec uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mums eh, ir nepieciešami dažāda līmeņa lēmumu pieņem, pieņemšana un eh, arī pārtiks ražotāju ķēdē ir dažādi spēlētāji, un mums nevajadzētu no šīs kategorijas eh, izsvītrot tos, kuri veiksmīgi darbojas šajā nozarē, tādējādi mēs viņus sodām. Uh, ir 3% piedāvātais papildus finansējums liekas šīm fakultatīvajām programmām, un, tos, un, un tomēr šīs operacionālās programmas, piemēram, manā valstī saistītā palīdzība ir, piemēram, aitkopībā piemērota lielā mērā. Uh, bet eh, iespējams, ka asociācijas, kuras eh, piedāvā šādu finansējumu, tad eh, dažādu programmu piedāvājums ražotājiem ir ārkārtīgi svarīgs. Un šeit jau izskanējušie 3% tos vajadzētu salikt kopā ar saistītajiem maksājumiem un arī dažādas citas schēmas mēs varētu izmantot. Bet eh, droši vien jautājumu varētu uzdot arī komisijai. Šodienas eh, lēmumu interpretācija ir varbūt nedaudz cita nekā tā bija pagātnē, bet eh, tagad eh, es pieskaršos pašai regulai grūtos un spiedīgos budžeta apstākļos mums ir jābūt pietiekam ambicioziem līdzekļu efektīvā izmantošanā. Un eh, ikas, kas palīdz eh, patērētājiem un ražotājiem, protams, ka tas apgrūtina budžetu un tomēr mums eh, arī Eiropas kopienu tiesas lēmumā tas parādās, ka Protams, lauksaimnieki vēlas izmantot visus līdzekļus, kādus vien viņi spēj gūt. Un mums savukārt vajag darīt visu, lai kopīgās lauksaimniecības politikas instrumenti tiešām nāktu par labu ražotājam, lauksaimniekam un nodrošinātu vienādas spēles noteikumus. Un Tas mums noteikti ir jāņem vērā, un to vajadzētu ierakstīt regulas tekstā. Visbeidzot, tirgus statistika ir četras nozara novērojošas institūcijas, un griežos pie komisijas, lai tā izveidotu visa Eiropas uh, datu apkopošanas centrāli, kas eh, sniegtu adekvātu statistikas datus pāri robežām. Ir pētījums, ko veica pēc Eiropas parlamenta pieprasījuma par kops, un eh, mums ir jāskatās uz lauksaimniecības nozaru kopumā un arī uz lauksaimniecības dažādajiem sektoriem. Par šiem kops runājot, mums ir nepieciešama statistika par bioloģisko lauksaimniecību un citiem lauksaimniecības mm, papildu apakšvirzieniem. Komisija apgalvo, ka progress šajā jomā ir būtisks. Bet eh, tagad eh, nedaudz pakavēšos pie šiem eh, datu centrāļa sagatavotajiem ziņ ziņojumiem. Komisijai vajadzētu izveidot agrīnās brīdināšanas sistēmu, kurā tā mēģinātu izskatīt iespējamās problēmas. Un komisijai noteikti ir jārīkojas, ja un kad tas ir nepieciešams. Bet te nav iespējama riska riska pārvaldība, ja nedrošība ir pārāk liela. Mēs pirms pāris gadiem jau nopublicējām ziņojumu par e, risku. Bet riska novērtēšanai ir jāizstrādā konkrēti kritēriji. Jūsu komiteja griezās pie komisijas, lai, piemēram, novērtētu riskus dažādu lēmumu sakarā eh, cukuru nozarē. Mums ir eh, jāzina, kad tad varbūt eh, valsts palīdzēs konkrētai nozarei, lai dažādi nozares spēlētāji varētu attiecīgi rīkoties. Un tad vēl dažādas, krī, tad vēl dažādas eh, cenas. Tā saucamās eh, references cenas. Ir tāda, kur uzskata, ka šīs eh, references cenas pieauga, bet pēdējie pētījumi piensaimniecības nozarē rāda, ka, piemēram, piena pulvera cena ir samazinājusies, kamēr patiesībā tai vajadzēja palielināties, bet tā nav. Tāpēc uzskatu, ka mums vienmēr vajadzētu saglabāt eh, valsts palīdzību kā sava veida palīdzības tīklu, bet neviens jau nevar paredzēt tirgus situāciju, īpaši vēl ne tādu, kādā dzīvojam šobrīd. Kā jau es teicu, komisija kaut ko darīja augļu un dārzeņu nozars palīdzēšanai, kad situācija jau bija pietiekami samilzus. Dantāna kungs eh, savā ziņojumā, un to ir pieminējusi arī Eiropas kopiena tiesa, ka ir jābūt demarkācijas līnijai starp eh, komercražotājiem, tātad eh, ražotājiem, uzņēmumiem, uh, kuri ir lieli spēlētāji tirgu, un e, šie lielie spēlētāji, šie lielie ražotāji ir jānošķir no starpnieku organizācijām. Patiesībā komisija organizēja ļoti labu uh, semināru, kurā šie piemēri, tātad ražotājs, lielie ražotāji un starpnieki, par tiem runājām piena sektorā. Tātad tie nav uzņēmumi, kuri ražo kaut ko. Un, ja mēs balstamies uz 152, tad mums ir jādara viss, lai PO un EPO varētu piemēroties jaunajiem noteikumiem un jaunajai tirgus situācijai. Bez komisijas iepriekšējas certifikācijas. Viņiem ir iespējams eh, veikt eh, saskaņā ar 152. punktu dažādus pieregulējumus. Tātad uzņēmumi jau var cenu noteikt, kā viņi to vēlas. Komerciālie PO, un tas ir skaidrs, un arī PO asociācijas un kooperatīva var veidot savu cenu politiku. Un, uh, tad eh, viņi var pārdot par šo cenu, par ko viņi ir vienojušies. Mums eh, vajadzētu atvieglot eh, ražotāju organizāciju atzīšanu, arī jaunās nozarēs izvairoties no tādiem procesiem. Mums vajadzētu viņus atzīt nekavējoties. Tātad ražotāju organizācijas, tās ir pilnībā jānošķir. Tātad runājot par šiem komerciālajām ražotāju organizācijām, tā ir varbūt īpaša grupa. Arī par to iet runa regulā, bet eh, īpaši izdalīts tas nav. Ražotāju organizācijas Spānijā ir apvienojušās reģionu līmenī, un, piemēram, ja dažādas ražotāju organizācijas no dažādiem reģioniem ir kopā, tad eh, uzraudzība ir nacionālā līmenī. Tāpēc domāju, ka ir jābūt tādam visai Eiropas eh, pārnacionālam pārobežu uzraudzībai, jo nacionālajās uzraudzības iestās netiek ar to galā. Tāpēc uzskatu, ka šie, šie ražotāju organizācijas, kas darbojas pāri robežām, komisijai vajadzētu uzraudzīt to darbu. Tieši tāpat kā reģionālās ražotāju organizācija, pārreģionālās ražotāju organizācijas Spānijā uzla, uzrauga nacionālās iestādes. Uh, Un šajos strateģiskajos plānos vajadzētu iekļaut iespēju šīm pārrobežu aktivitātēm būt. Pretējā gadījumā šīs organizācijas pārrobežām darboties varēs ar grūtībām. Vēl bez tam uzskatu, ka mums vajadzētu strateģiskajos plānos runāt par asociācijām, par kooperatīviem, ražotāju organizācijām. Šobrīd tas nav atrunāts un izveidojas tāda kā pelēkā zona. Piemēram, lauksaimniecības ražotāju organizācijas nevienmēr ir tikai lauksaimniecības nozarē, ir arī starp nozaru eh, ražotāju organizācijas, kuras varbūt um, deleģē dažādas funkcijas dažādiem atzariem. Tāpēc ir ārkārtīgi būtiski e, darboties kopā, un es domāju, ka mums vajadzētu būt ambicioziem tādās jomās, kurās budžeta ietekmes nav. Dikastro kungs steidzas prom, bet e, viņa darbs paliek ar mums, un Dikastro kungs pieminēja privāto krīzes pārvaldību un ka tas šobrīd ir kļuvis jau par visiem pieejamu un tirgu plaši izmantotu instrumentu. Kā e, privātai ietekmei ir jābūt e, prioritārai. Piemēram, šīm ražotāju organizācijām tās e, jau nevar gaidīt kad kaut kas sagrūst vai iestājas katastrofa. Nē, ta, tas ir jānovērš. Un um, kā krīzes situācijās noreaģē tirgus un kas notiek starp nozaru pārobežu brīdī, piemēram, siera nozara un citas nozars. iespēja sadarboties starpnozaru līmenī ir vairākas, varbūt, ka arī ražotāju organizācijas ārpus Eiropas Savienības vēlas iestāties šādā pārnozaru organizācijā. Un noslēgumā, lai tas viss darbotos, mums ir nepieciešams paplašināt juridisko kapacitāti, lai mums būtu tādi noteikumi, kas tiešām būtu izstrādāti ražotāju organizācijām, pārnozaru organizācijām un arī citiem spēlētājiem. Paldies! Es atvainojos, ka pārsniedz man doto laiku. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, w tej chwili. Liels paldies! Un eh, tagad eh, dosim vārdu parlamenta deputātiem. Rēzkungs, Agilēras kundze, Rebušs kundze, Senras kundze, Santos kungs. Eh, lūdzu, piesakieties, ja jūs gribēties izteikties debatēs, Kalinovska kungs, Flanagan kungs, tātad, nu, piesakieties visi, lai man būtu vieglāk jūs visus piefiksēt, lai es arī varētu sadalīt attiecīgi izteikšanās laiku. Rapā kungs, eh, gaidīju, zināju, ka jūs noteikti gribēsiet izteikties. Nu, tā tad divas, trīs minūtes katram lūdzu. Un Herdoša kungs lūdzu. Un pēc divām minūtēm es pacelšu svāmrī, tas jums būs uh, signāls. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Es gribētu piedāvāt divas diskusiju tēmas mūsu ekspertiem un lūgt viņu viedokli. Lielākais drauds, manuprāt, šajā modelī ir komisijas sākotnējs apstiprinājums nosacījumiem un tiešajiem maksājumiem. Manuprāt, tas pārkāptu līgumus, un tas būtu pilnīgi nepieņemami. Eiropas komisija nedrīkst eh, lemt, kurš lauksaimnieks saņems tiešos maksājumus un kurš nē, un uz kādiem nosacījumiem. Tas ir mūsu lauksaimniecības politikas pašā sirdī, un eh, līdz ar to tā, tā ir padomas un parlamenta kompetences joma. Man ir divi jautājumi mūsu ekspertiem. Tā, tad kāds ir jūsu juridiskais, tiesiskais vērtējums par šo situāciju? Un, Ko Eiropas Savienībā lauksaimnieki par to visu domās? zināmas dalība valstis gluži leģitīmi prasa, lai būtu ārējā konverģence. Tomēr nav godīgi to panākt uz citu Eiropas Savienības lauksaimnieku rēķina. Būtu labāk, ja eh, tiktu rasts kaut kāds eh, jauns finansējuma avots tam. Un būtu negodīgi paņemt eh, līdzekļus no Eiropas Savienības dalību valstīm, Eh, no Spānijas, Ungārijas, Austrijas, Čehijas, Republikas, Somijas un uh, Zviedrijas, lai uh, finansētu šo ārējo konverģenci. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Kāds ir jūsu uh, eksperta lēmums? Uh, tālāk Agilera skundze nākošā. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Trīs uh, uzrunas uh, bija ārkārtīgi interesantas, aizraujošas ar uh, tādiem ļoti praktiskiem momentiem. Es arī gribētu atsaukties uz šiem praktiskiem momentiem. Erievičs kungs teica, ka iespējams, ka šis jaunais uz rezultātiem balstītais modelis no komisijas puses varētu padarīt politiku leģitīmāku sabiedrības acīs. Vai jūs varētu paskaidrot, doktor kungs? Es to tā nesaskatu. Varbūt tas ir iespējams, bet kā jūs domājat, kā šī leģitimitāte būtu sasniedzama? Tas varētu vienkāršot visu komisijai, bet vai tas vienkāršotu visu arī dalību valstīm? Jo iespējams, ka būs labi. Viena, teiksim, zīmoga vietā būs nepieciešams kaut kāds cits teiksim, ka, teiksim, komisijas vietā būs rakstīts vienkārši šajā zīmogā tāda un tā dalība valsts. Un dažādi modeļa attiecināšanas veidi varētu arī radīt draudu. Jongrel kungs, nevaru piekrist tam, ko jūs teicāt par šo griestu uzlikšanu. Es domāju, ka te pastāv tāda morāla jautājuma attiecībā uz šiem griestiem mums ir skaidri jāsaprot, jāzina, cik tālu tas viss ies, un uh, Spānijā, tur, uh, kur es dzīvoju, ir saimniecības, kas ir vairāk kā pusmiljona eiro vērtas. Tas ir uh, daudz, un simboliski runājot, es domāju, ka vajadzētu būt kaut kādiem griestiem. Otrām kārtām. 60 tūkstoši, 100 tūkstoši eiro Eh, tātad šis eh, spektrs no komisijas puses. Es gribētu, lai būtu skaidri limitēts, teiksim, eh, darbvietu skaits, kas no tā ir finansēts. Nenepieciešama kaut kāda griezta, jo, kā es teicu, Spānija arī ir lielas saimniecības, un šāda griezta būtu pozitīvs moments. Sociālais aspekts. Ir labi, ja ir kaut kāda uh, sociālā, sociālais konteksts. Uh, tam visam. Un es eh, jūs teiktās idejas eh, saprotu, uztver ļoti tā pozitīvi. Es eh, saprotu šo tēmu par kopējā tirgus organizācija, bet nu, noteikti būs kaut kāda zināma šoka, un jūs noteikti pārzinat sektors, un man ir konkrēts jautājums, kā mēs varam atrisināt uh, šo situāciju. Jūs teicāt, ka atzīšanas eh, process jāpadara vienkāršāks, bet ja jums ir uzņēmums ar eh, tādu tīri komerciālu raksturu, un eh, tur eh, varētu būt iesaistīti lauksaimnieki un citas interesētās puses, bet eh, tas viss ir komerc eh, īpašums, teiksim, nu tas ir gluži tā kā, nu, kā mēs sakam, mm, lapsu padarīt par vistu ganu. Paldies! Haibušs kundze. Liels paldies par tiešām ļoti interesantajām prezentācijām. Jā, šodien uh, nu, manas bažas tika apstiprinātas. Uh, tā tad ir uh, tiešām daudz it kā labu nodomu, kas ir ļoti neskaidri formulēti un arī mm, tiek atzīts, ka dalība valstīm trūkst rīcības spējas, kapacitātes, līdz ar to arī šī īstenošana būs atšķirīga. Un būtībā man ir bažas, ka tiks novājināta tā rezultātā KLP, bet uh, man uh, nebija skaidrs, vai ir paredzēts, eh, teiksim, arī eh, konkrēts apjoms, kas tiks novirzīts sociālajiem mērķiem. Tas viss ir tā ļoti miglaini, neskaidri. Un šie dažādie mērķi ir sociāli, ekonomiski, eh, ekoloģiski Un tad uh, iznāks, ka dalība valstis uh, izvēlēsies savus prioritātus un īstenošana būs atšķirīga dažādās valstīs uh, interesants ir šīs ekoshēmas, abos pīlāros tas ir paredzēts, bet jā, ob obligātām ir jābūt piedāvātām pirmajā pīlārā, bet, nu, tas tikai var veicināt uh, birokrātiju. Uh, pirmajā uh, pīlārā ir paredzētas programmas, bet otrajā pīlārā tās būtu drīzāk iekļaujami šīs ekoshēmas, un tad ir jādomā arī par kontrolas mehānismu, un abos pīlāros ir atšķirīgi piedāvājumi, un tad iznāk tiešām reāla birokratizācija, E, es domāju, ka mums ir e, nepieciešami dažādi piedāvājumi vides, klimata un sociālajā jomā, bet tas mums nenāks par labu, ja būs šī nenoteiktība un e, viss tiks atstāts dalību valstu ziņā, tad mums nebūs vienādas uh, Uh, vienotas lauksaimniecības politikas, jo gal galā visi taču tirgo savus ražojumus kopējā tirgu, un, bet cenas var būt atšķirīgas. Tālāk uh, priekšlikumos arī uh, tātad nav pietiekami daudz runāts par apdrošināšanu, tā ir uh, Eh, no vienas puses tiešmaksājumi, bet ar to vien nepietiek. Un ja uzņēmums uh, grib uh, darboties uz tirgus pamatiem, tad ir arī jānodrošina iespēja pārdot savus uh, ražošanu. Un es baidos, ka uh, mums būs tāds bezobu tīģeris attiecībā uz šiem maksājumu maksimāliem apjomiem, ja varēs atvilkt no šīs summas algu maksājumus, arī fiktīvus algu maksājumus. Un uh, Līdz ar to ir eh, jārada tādi apstākļi, lai eh, uzņēmumi varētu eh, saprātīgā veidā darboties uz tirgus principiem un varētu gūt arī no tā peļņu. Vārds Desantas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties mūsu viesiem par ļoti aizraujošo devumu šajās diskusijās. Es eh, runāšu par eh, vienu lietu - birokrātijas samazināšanu attiecībā uz ražotājiem, vienkāršojot ļoti sarežģītos noteikumus un eh, regulējumu. Par to mēs daudz šajā komitejā esam runājuši. Mēs vienmēr esam par to, lai lauksaimnieki darītu to, ko viņi vislabāk pieprot, un tas ir garantēt to, ka tiek uh, Eh, radīta, audzēta, augsta kvalitatīva, droša pārtika. Un, lai tas notiktu, ir nepieciešams, lai birokrātiskā nasta, kas jānes eh, šiem lauksaimniekiem, lai tā tiktu pēc iespējas samazināta. Tā ka mēs nevaram teikt, ka vienkāršošana tagad vienkārši notiks. Mums nepieciešams panākt un nodrošināt, ka uh, dalībvalstis nāk uh, klajā ar um, šiem uh, mm, atbalsta tiesīguma nosacījumiem, lai šie lauksaimnieki varētu strādāt un lai dalību valstīm būtu pienākums strādāt pašām savā līmenī un lai tik tiešām nodrošinātu birokrātijas mazināšanu. Mēs joprojām runājam par eh, kopīgo politiku eh, galu galā, un Eiropas eh, Savienībai būs pēdējais vārds tur sakāms. Tā tad eh, pēc visu šīs analīzes tomēr tas viss atkal nonāks pie lauksaimniekiem, un man ir tāda sajūta, ka visi runātāji principā ir vienisprātis, ka šī jaunā metode, kas tiek ieviesta, ka tā padarīs visu vēl sarežģītāku un nevis mazāk sarežģītu. Un eh, tas radīs vēl spēcīgāku birokrātiju mm, attiecībā uz konkrētiem dalībvalstīm. Kāda, jūsuprāt, būs uh, šī ietekme un uh, ko jūs domājat, tas uh, nozīmēs tātad šis papildus lokus lauksaimniekiem dalību valstīs? Paldies, Sandras kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies mūsu trīs viesiem par viņu prezentācijām. Es gribētu uzdot jautājumu visiem trim runātājiem. Mēs eh, par to jau runājam ilgu laiku šajā komitejā un arī citur. Mēs eh, runājam par krīzi audzētājiem, lauksaimniekiem. Lauksaimniecības sektorā jauni cilvēki nevēlas kļūt, kļūt par lauksaimniekiem, notiek eh, lauksaimnieku novecošanās, Tāpat eh, cilvēki pamet lauku reģionus un lielā mērā tas eh, saistās ar eh, cenām, ar lauksaimnieku atalgojumu, ko viņi saņem par savu darbu. Tas nu ir pilnīgi skaidrs. Es gribētu dzirdēt no jums, vai jūsuprāt, mums vajadzētu pieņemt kādu konkrētu politiku, lai nodrošinātu, ka cenas Eh, nostājas KLP mm, pašā centrā, tātad, lai lauksaimnieki tiktu atbilstoši atalgoti un varbūt mums būtu nepieciešams kaut kāds publisks uh, tirgus regulējums. Un pirmajam runātājam gribu jautāt, jūs runājāt par uh, vides indikatoriem, kas nav sasaistīti ar vides regulējumu. Par ko tad jūs runājat? Vai jūs runājat par kaut ko stingrāku vai gluži otrādi mazāk saistošu? mums ir jāstrādā, lai cīnītos pret klimatiskajām izmaiņām. Par kādiem indikatoriem jūs šeit um, domājat? Mēs runājam par um, konsultēšanos, un te ir viena lieta, mums noteikti nepieciešami kopīgi lēmumi, un es gribētu, uh, kādu lomu jūsuprāt vajadzētu uh, spēlēt uh, lauksaimnieku organizācijām kādu lomu viņiem būtu spēlējama, jo es zinu, ka viņiem nepieciešams, um, ka viņiem jābūt uh, nu, tā viss centrā. Otriem runātājiem uh, gribu jautāt, jūs uh, sacījāt, jūs runājāt par ļoti spēcīgo atkarību no valsts subsīdijām. Tas būtu jāmaina, un es piekrītu, ka uh, šīm subsīdijām būtu jāpiešķir mazāka loma un uh, tiešām nu, atalgojumam, atalgojušām cenām tā vietā vajadzētu stāties. Jūs runājāt par uh, lauksaimniecību izmēriem, dažas saimniecības ir pārāk mazas, bet es gribētu saņemt kādu skaidrojumu par to, kāds uh, tad ir ideālais saimniecības lielums. Es vairāk kā 30 gadus ne, dzirdu, ka cilvēki saka, ka saimniecības jāpadara lielākas, bet nevar izslēgt eh, mazās eh, saimniecības, jo tad pāri palikušās kļūst vēl mazākas. Nu, eh, tad tas padara šo jautājumu ļoti svarīgu, atkal runājot par atbilstošu atalgojumu. Un vēl gribētu saņemt skaidrojumu par to, ko jūs teicāt par kapacitātes paplašināšanu ražotāju organizācijām attiecībā uz noteikumu noteikšanu. Paldies! Jautājums, eh, kas tika uzdots, jā, par eh, lauksaimniecību eh, izmēru un arī pāriem noteikumiem. Kalinovska kungs, paldies, priekšsēdētājs nebija sākumā klāt, nedzirdēju, diemžēl, sākumu šīm prezentācijām, par ko ļoti žēl. Gribētu piesaistīt jūs lietu vien, uzmanību vienai lietai. Un gribētu uzdot šo jautājumu komisijas pārstāvim, bet īpaši šobrīd pastāv problēma. Tā tad ir pārdalītie maksājumi. Un ir nepieciešams centrā likt mazās saimniecības. Tas ir instruments, ko es pilnīgi noteikti atbalstu, bet domāju, ka jāraugās uz to, ņemot vērā arī 16.4 punkts komisijas regulējumā Eh, kur ir rakstīts, ka valstu strateģiskajās programmās ir eh, jānosaka definīcija, kas ir aktīvais lauksaimnieks, tātad persona, kurš reāli veic lauksaimniecisku darbību uz vietas. Šī definīcija praksē ir, tā ir jābūt kontrolējumai un pārbaudāmai. Ja mums ir eh, definīcija tikai tāda teorētiska un katrs dara, ko grib, nu tad jā, tad būs cilvēki, kas iekasēs šo KLP naudu, kaut gan viņi nemaz nav lauksaimnieki. Es te varu dot piemērus no manas valsts miljons 300 cilvēki pieteicās uz eh, KLP maksājumiem. Varbūt, ka tikai pusmiljons no šiem miljonus 300 reāli strādā lauksaimniecības sektorā. Tātad šie 800 eh, tūkstoši pārējie ir personas, kas uh, Eh, teiksim, ir eh, dažu, teiksim, hektāru vai dažu desmit hektāru īpašnieki, teiksim, ģimenes locekļi mantoja, mantotāji, kuri izmanto vai cenšas savā labumā izmantot šo situāciju. Nu, tad iedomājieties, teiksim, lauksaimnieku, kuram ir 80 hektāri, kurš eh, arī izmanto šos uh, hektārus, teiksim, 40 viņš izmanto, bet 40, toši, par šiem 40 hektāriem viņš prasa kaut kādas maksājumas, kaut gan viņš neizmanto šo, šos hektārus. Tā tad nekas netiek pārbaudīts, un šis reālais eh, lauksaimnieks. Teiksim, nestrādā visā šajā saimniecībā, uz visas šīs zemes. Nu, tad viņš nav tiesīgs saņemt eh, kaut kādus eh, konkrētus atbalsta maksājumus, jo viņš varētu teoretiski saņemt šo atbalstu vai kaut kāds maksājums tikai tātad uz šo teritorijas daļu, ko viņš apstrādā, un nevis uz kaut kādu pārējo daļu, ko viņš neapstrādā. Nu, tā tad eh, šeit rodas tādas, nu, ļoti smagas situācijas. Lauksaimnieki, kas piesakās, teiksim, uz kompensācijām, eh, sausuma dēļ, nu, tad viņi to nedrīkstētu pieprasīt attiecībā uz eh, hektāriem, kurus eh, viņi izmanto, bet kas viņiem nepiedar, jo atkal ir citi cilvēki, kas atkal izsaka prasību pieteikumu uz šiem pašiem hektāriem. Nu, tā ir tāda ārkārtīgi dīvaina lieta. Ši, šī definīcija tā ir jābūt eh, verificējumai un kontrolējumai, jo bez tā tad viss šis stāsts būs tāds teorētisks, un mēs nevaram runāt tādā gadījumā par KLP instrumentu leģitimitāti. Paldies! Jā, tas bija sarežģīti, es pat ne visu sapratu. Pēkungs. Ačiū gerbamas pirmininkė ir ačiū už tai, kad. Paldies priekšsādātāji un vēlos pateikties par eh, nu, ideju, domu organizēt šo semināru. Tā ir tiešām laba izdevība. Uh, apmainīties ar viedokļiem, diskutēt ar akadēmisko aprindu pārstāvjiem, jo mums vēl ir laiks sagatavot priekšlikumus, lai nodrošinātu, ka KLP nākotnē būs izdevīgāk lauksaimniekiem. Tāpat laikā esmu abēdināts par to, ka priekšlikums uh, kas ir mūsu priekšā, paredz 75% konverģences līmeni no eh, eh, ES vidējā komisija komisija mums aplie, apsolījusi bija, ka sasniegsim konverģenci 2013. gadā, bet tas līdz šim nav noticis. Ir ļoti liels atšķirības un ir vairākas lauksaimnieku šķiras, pirmās, otrās šķiras lauksaimnieku Eiropas Savienībā. Un uh, mums šī problēma būtu jārisina. Tāpat jautājums, kā ir plānots īstenot šos maksājumus. Ja netiks radīts mehānisms, lai vērstos pret negodīgiem lauksaimniekiem, tad nekas netiks atrisināts. Gribu atgādināt, kas notika Krievijas krīzes apstākļos, kad tika piedāvāts atbalsts lauksaimniekiem Nu, piemēram, lielveikala piedāvāja uzreiz palielināt cenas. Mums būtu jānodrošina ieņēmumu atbalsts lauksaimniekiem, lai viņi varētu attīstīt savas saimniecības lai uh, lauku reģioni varētu attīstīties, jo šobrīd cilvēki dodas prom no laukiem. Ir cilvēki 40, 45 gadu vecumā, kur labprāt gribētu dzīvot laukos, bet viņiem ir uh, jāgarantē uh, ienākumi, jo pretējā gadījumā jau nav jēgas dzīvot laukos, ja nevar iztikt. Mums būtu arī jāatceras, kas notika pirms pusotra gada. Mums pēkšņi sāka trūkt sviesta Eiropā. Bija sviesta deficīts. Un, ja domājam par KLP nākotni, vai esam uh, pārliecināti, ka varēsim nodrošināt kvalitatīvu pārtiku visiem eiropiešiem 20. un 27. gadā šīs ekoshēmas, tas ir jauns ierosinājums, mēs vēl nezinām, kā tas viss praksē izskatīsies, bet es šeit jau saskatu vienu problēmu. Dažās valstīs lauksaimnieki saņems 50 uh, eiro, citās uh, valstīs 150 eiro, bet visas šīs schēmas būs vienādas. Nu, salīdzināsim Polijas un Beļģijas lauksaimniekus. Uh, šeit taču apstākļi ir pavisam atšķirīgi. Līdz ar to šie jaunie mehānismi un atbalsta pasākumi uh, ir jāveido tā, lai šis atalgojums būtu vienāds, jo uh, trūcīgāko valstu lauksaimniekiem ir jādara daudz vairāk. Paldies uh, cienījamiem kolēģiem. Es došu vārdu komisijas pārstāvjiem nedaudz vēlāk. Mm, direktora vietnieks eh, ir klāt eh, no departamenta, bet Flanagan kungs vēl gribēja izteikties Eiropas parlamenta deputāts. Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies. Eh, ļoti interesantas prezentācijas uzklausījām, un mani tīpaši ir jautājums, ja nemaldos otrajam runātājam. Tātad otriem, kas sēž no kreisās puses, jūs runājāt par ieņēmumu atbalstu, ka tur ir nevienlīdzības un kā jaunā KLP to, nu, zināmā mērā risina. Es piekristu Alana Matjūs aprakstam, kurš to aprakstīja kā bezjēdzīgu Un eh, viena no manām lielākajām cerībām, ierodoties eh, šeit, bija tāda, ka mēs redzēsim tādu kārtīgu pārdalījumu un eh, lai cilvēkiem netika maksāts par to, ko viņi darījuši pirms 20 vai 30 gadiem. Bet vienīgais, ko mēs te redzam, ir šīs nevienlīdzības, kuras nemaz nav likvidētas, jo pat ja mēs ņemam vai neņemam vērā darba spēka izmaksas un ir eh, šie 100 un 60 tūkstoši, nu tad tur nekas daudz ko sadalīt nebūs. Bet ja mēs ņemam vērā eh, darba spēka izmaksas, nu tad tiešām vairs nekas pilnīgi noteikti neatliks. Tā tad mans jautājums ir tāds, eh, vai te netiek radīts kaut kāds falšs iespējas tā, ka cilvēki, teiksim, tāds kā es un vēl citi, kas nav apmierināti ar to, ka uh, cilvēku peļņa tiek ņemt vērā, ka mēs it kā uzvarēsim šajā kaujā un mums būs. Uh, Jo, ja ir eh, šie griezti, šie 60 un 100 tūkstoši, un ja mēs skatāmies, eh, daudz eksperti par to runā, viņi teiks, ka uh, Eh, praktiski nepaliks nekas vairs, ko tālāk sadalīt. Un mans jautājums tāds un atkārtoju, vai šī ir tāda, nu, kā uzspēlēta cīņa, kurā pat ja mēs uzvarēsim, tad tur tāpat nekas nebūs, ko sadalīt. Paldies! Labi, un tagad mēs uzklausīsim Eiropas komisijas pārstāvu. Lūdzu! Paldies priekšsēdētāji! Paldies par iespēju izteikties un atbildēt uz dažiem komentāriem, mm, ko izteica mūsu eksperti un uh, parlamenta deputāti. Pirmkārt, es domāju, ka uh, Te bija tādas uh, trīs ļoti iedvesmojošas prezentācijas, kuras vienā vai citā veidā izgaismoja problemātiskās jomas KLP un pastāvošās problēmas runājot par eh, KLP reformu un komisijas priekšlikumiem. Es eh, lielā mērā piekrīstu Junganēlu kungam, kurš norādīja, manuprāt, ļoti pamatot un precīzi uz eh, spriedzi, kādu mēs visi vērojam starp dažādajiem mērķiem, ko gribam panākt ar KLP palīdzību. Kopējā lauksimcības politikā jābūt saistītai ar ieņēmumiem, Tā jābūt ļoti mērķtiecīgai šai sakarībā, bet tāpat nepieciešama vienlīdzīga spēles noteikuma. Politika jābūt vienkāršai, bet godīgai. Jā, arī ļoti kombinējami mērķi. Ir ļoti grūti panākt līdzsvaru starp to visu. Un komisijas priekšlikumā ir centieni tieši to visu arī panākt. Es pilnībā piekrītu, ka eh, dažādos jautājumos Var izdarīt dažādus secinājumus, kāds būtu nepieciešamais līdzsvars. Un uh, varbūt arī šis būtu labs uh, vadošais princips diskusijām par reformu. Padomāt par uh, šo spriedzi, par šīm ekstrēmajām nostādnēm, par kurām mēs domājam, un tad jāuzdod jautājums, kur ir līdzsvara punkts jo mēs vienmēr skatāmies uz, teiksim, maltu un melnu modeli, sakam, ka baltais ir labāks kā melnais, bet atkal kāds cits saka otrādi. Ja mēs skatāmies uz priekšlikumiem, tad mēs redzam, ka ir pilnīgi pietiekams iespējas eh, varbūt eh, kaut ko pabīdīt uz labo vai uz kreiso pusi vai otrādi atkal. Varbūt, ka tas būtu tāds produktīvāks veids, kā to visu veikt ehm, šīs diskusijas. Es eh, pieskaršos visām trim prezentācijām, izteikšu komentārus nepārāk daudz. Erivaka kungs, jūs minējāt, ka jaunā Uh, politika pārņems vecās sistēmas vājos punktus. Nu, es nedomāju, ka tas tā būs, jo uh, ierosinātās sistēmas uh, principi ir fundamentāli atšķirīgi no esošās sistēmas. Šobrīd mums ir sistēma, kuras ietvaros galvenie noteikumi mm, tiek nosprausti Eiropas Savienības līmenī ar visām opcijām un iespējām uh, Eh, ko arī pašreizē politika piedāvā dalību valstīm, un tad tas tiek īstenots dalību valstu līmenī, tālāk eh, neiesaistot eh, parlamentu, padomi vai komisiju. Ko mēs gribam izveidot? Tā ir sistēma, kad mēs nosakam, teiksim, nedaudz mazāk noteikums Eiropas Savienības līmenī, bet tad visu īstenošanas procesu mēs iestrādājām tādā racionālā dialoga un diskusiju procesā, balstoties uz uh, nepieciešamību un stipro un vājo punktu analīzi, lai nonāktu pie mērtiecīga, mērtiecīga rezultāta, kurš tāpat laikā nenoved pie tādas neierobežotas elastības un uh, nevienlīdzīgiem spēles apstākļiem. Es domāju, ka tā ir uh, nu, pilnīgi cita formula, kas šobrīd ir šo priekšlikumu pamatā, un tāpēc es personīgi nedomāju, ka var ekstrapolēt to, kas mums e, būtu tad nākotnē. Jūs e, runājāt arī par e, pilsoniskās sabiedrības integrēšanu procesos. Eh, tā ir lieta, ko mēs eh, redzam priekšlikumos. Mēs uzskatām, ka būtu labi, lai par šīm problēmām nelēmtu tikai birokrātiskā līmenī, bet lai arī iesaistītās puses, eh, valstu pārvaldes iestādes, tāpat arī lauksaimnieku asociācijas, nevalstiskās organizācijas, lai tām būtu teikšana šajā procesā. Un, to arī var konkrēti tekstā atrast. Tāpat jūs atsaucāties uz nepieciešamību palīdzēt. Tehniskā palīdzība ir uh, paredzēta priekšlikumā 4% eh, eh, apjoms eh, otrā pīlāra budžetā, kas ir daudz līdzekļu, un to varētu izmantot, un man kolēģi jau minēja to mm, procesam, kas varētu novest pie strateģisko plānu apstiprināšanas. Tā ka es domāju, ka ir pieejams budžets. Es nebūtu neuzskatu, ka mums nepieciešams iet daudz tālāk, jo tādā gadījumā būtu jāskaidro lauksaimniekiem, kāpēc tiešie maksājumi uh, ir mazāki nekā tiem vajadzētu būt, vienkārši tikai tāpēc, ka nauda tiek investēta birokrātiskos procesos, apstiprināšanā, plānošanā. Tātad tur ir jāroda pareizais politiskais līdzsvars. Tālāk, eh, Jangrēl kungs, eh, jūsu prezentācija uzklausīju ļoti uzmanīgi jūs teikto par vienlīdzību. Tāpat laikā nesapratu, ko tas eh, nozīmētu, kāda vienlīdzība, ko nozīmētu šī vienlīdzīgākā sistēma. Flanagana kungs, eh, manuprāt, ir eh, jau norādījuši šo problēmu un teica, ka galu galā varētu būt, ka nekāda izmaiņa nenotiks mm, attiecībā uz nodrošinātiem instrumentiem. Bet domāju, ka tas varbūt ir pārāk pesimistiski tā domāt. Šobrīd mums uh, Eh, vienkārši nav šādas griestu sistēmas, ir eh, izvēles rakstura sistēma ļoti ierobežota, ja tā tiek piemērota, un tad mums ir šie pārdalošie maksājumi, kas atkal ir tāda izvēles rakstura no dalību valstīm nākotnē, tas būtu obligāti, un arī šo griestu uzlikšanu būtu obligāti. Mērķis iespējams nav tāds, ka šo griestu uzlikšanu attiektos uz 50-60% eh, lauksaimniecību, bet tas attiektos uz uh, tiem, kuri likumdevēja izpratnē nav tiesīgi saņemt pārāk daudz eh, tiešos maksājumus un galu galā. Un te es gribētu atkal bumbu atspēlēt atpakaļ jūsu vārdos. Likumdevējiem ir jārod vienošanās šajā jautājumā, kā es teicu, mēs jau esam ierosinājuši jau kāds 4-5 reizes dažādus variantus un vienmēr nu, saruna process nav tik veiksmīgs. Es saprotu arī šeit, eh, kā Giljārds kundze saka, ka mums nepiecie, nav nepieciešama griezt. Es teiktu, ka tas ir eh, ļoti būtiski un svarīgi. Nu, tas ir eh, dialogs, kas ir jārisina un jānonāk pie kaut kāda politiska lēmuma galu, galā. Griezt uzlikšana var būt efektīva, arī viegli administrējama, jo regula pārredz tieši to, ko jūs, Jonga kungs, teicāt. Jonganel kungs. Uh, Tas norāda uz standarta aprēķina metodēm, algām. Priekšlikums neprasa, lai dalība valstis aplūkotu katru atsevišķu algu e, pilnīgi atraut no pārējām, bet tur ir teikts, ka dalībvalstī ir jāizmanto kaut kāds standarta modelis, e, kas ir jāizstrādā, varbūt jau ir pieejams dalībvalstīs, kas e, sasaista darba spēku ar kaut kādām, teiksim, lauksaimniecības specifiskām darbībām. Eh, savienotie maksājumi. Gribu atgādināt, ka komisija ir ierosinājusi, lai šie savienotie maksājumi eh, tiktu ierobežot 10% apmērā, tas ir mazāk nekā tagad, un tas tieši iet tajā virzienā, ko jūs minējāt, ka varbūt eh, sasaistītie maksājumi ir pārāk tādi ģeneriski vispārējā izpratnē, jo zemāks ir budžets, tad ģeneriskāk tie būs, un tos ir vieglāk pārvaldīt. Uh, administrēt. Jūs jau, jau piesaucāt zināmus uh, limits attiecībā uz uh, ražošanas apjomiem. Nu, tas ir sarežģītāk. Un tad vēl jaunie lauksaimnieki. Domāju, ka mūsu ierosinātais noteikti ir pozitīvi attiecībā uz mērķiem. Mēs redzam no cipariem rādītājiem, ka uh, Runāt par vecumu lauksaimniecības sektorā, nu, tas ļoti atšķiras uh, dalību valstīs. Un ir dalību valsts, kur, teiksim, situācija ir dramatiska, tā to varētu saukt, kur ir ļoti, ļoti daudz gadies veci aktīvi lauksaimnieki, un ir citas dalība valsts, kur situācija ir diezgan līdzsvarota, un uh, tad uh, būtu jēga dot dalību valstīm iespēju modelēt, ko tās gribētu darīt jauniem lauksaimniekiem viņu labā, lai izvairītos uh, no tā, ka milzīgas naudas summas tiek uh, tērētas bez tādas reālas uh, vajadzības. Par riska pārvaldību gribētu norādīt uz strateģisko pieeju, kas ir skaidri ierakstīta priekšlikumos. Komisija savā priekšlikumā gribētu redzēt eh, to, lai dalību valstīm tātad pirmkārtām būtu kaut kas jādara, atšķirībā no pašreizējās situācijas, kur eh, nekas eh, netiek noteikts. Tātad dalību valstī ir jāizmanto šie instrumenti tādā sakarīgā veidā, izanalizējot vajadzības un uh, tas, kas tiek darīts, tas ir jāiestrādā vispārējā strateģiskā ietvarā, ko šīs valsts rada. Mēs zinām, ka vairākās dalībvalstīs un reģionos jau balstoties uz valsts atbalstu ir riska pārvaldības instrumenti izveidot, kas tiek eh, dalībvalsts līmenī finansēti, un būtu jēga to visu sastaistīt eh, strateģiskākā ietvarā, kas eh, būtu šī strateģiskā plāna elements. Un tad uh, mans kolēģis Garcia Astrane uh, Un arī uh, Tomas kungs. Uh, Tomas kungs, jūs uh, runājat par omnibusu regulu, un jā, tur ir liela taisnība. Tajā daudz kas ir aplūkots. Es varbūt aprobežošos tikai ar pāris aspektiem. Pirmkārt, audits. Jūs teicāt, ka uh, šis audits nedrīkst būt retroaktīvs ar atpakaļiešu datumu, bet audits pēc dabas tāds ir, jo tas aplūko situāciju, kā tā ir notikusi agrāk. Ag un tā tiek novērtēta atbilstoši jau iepriekš noteiktiem kritērijiem, un šī audita rezultāti attiecībā uz, teiksim, naudas atgūšanu vai kādām korekcijām Eiropas Savienības finansējumā, nu tas viss arī ir retroaktīvi, tātad tas viss ir augoties uz to, kas jau ir noticis agrāk, un to būtu grūti mainīt. Tālāk cenu caurskatāmība, gribu atkārtināt jau iepriekš teikto, ka mēs šobrīd strādājam pie uh, tālākiem uzlabojumiem cenu caurskatāmībai, lai uzlabotu mehānismus, kas jau ir izveidoti konkurences likumdošanā, tāpat arī, ko mēs darīsim UTP ietvarā, lai te vairs nebūtu tik daudz runa par cenu situāciju tirgu, jo tas ir ļoti svarīgi, lai saprastu, uh, Eh, kur eh, tad eh, papildus vērtība tiek absorbēta. Mēs strādājam pie tādas kā ietekmes novērtējumu šai sakarībā un iespējams varētu paredzēt nepieciešamos pasākumus ar delģētiem vai īstenošanas aktiem. Par krīzēm, Tomas, jūs teicāt, ka mums ir nepieciešami skaidri kritēriji, kas tad ļautu komisijai rīkoties, uzsākt rīkoties. Šobrīd ir situācija, ka ir vispārēja klauzula vai klauzulas, 219. Eh, 221. pāns, arī 20. zināmā mērā attiecībā uz eh, krīzēm, lopaudzēšanā un fitosantārijām krīzēm, ko var aktivizēt, ja nepieciešams. Mēs uzskatām, ka tā būtu laba opcija. Skaidri nosakot eh, kritērijus, nu, tas var būt tāds kā aicinājums krīzes pasākumu izraisīšanai. Es domāju, ka vienmēr nepieciešams skatīties uz vispārējo situāciju tirgu. Uh, attiecībā uz ieņēmumiem un šo eh, tirgošanās eh, pozīciju, tirgu, un tad jāskatās, kāda ir reāla nepieciešamība veikt kādu darbību. Un darbības veikšana nav tikai labas gribas jautājums no komisijas puses, bet tas ir arī budžeta jautājums. Un, kā mēs esam agrāk pieredzējuši, ir ārkārtīgi sarežģīti atrast nepieciešamos budžeta līdzekļus šādai darbībai, lai tā būtu mērtiecīga, jēdzīga, un eh, tas droši vien nākotnē arī nemainīsies. Par cigoriņiem. Eh, varbūt, ka mums te nepieciešams eh, diskusijas. Audzētāja organizācija ir atsevišķa struktūra konkurences likuma ietvaros, un es domāju, ka te varbūt mēs, nu, tā teikt, nedziedam no vienas lapas, bet es piekrītu 152. pantam, jo tas ir izrietais no omnibus regulas, un uh, ir kļuvis iespējams tagad attiecināt izņēmumu uz ražotāju organizāciju darbībām. Viņi ne tikai ved sarunas, bet viņi dara kaut ko, lai integrētu ekonomiskās, eh, savu, savu locekļu ekonomiskās darbības. Un starp citu, krīzes pārvaldība ļoti skaidri tiek minētas 60. panta otrajā punktā strateģiskajā regulā, un tā būtu iespējama uh, operatīvo programmu darbībai citos uh, sektoros, ne tikai augļu un dārzeņu sektorā. Un tad pāris uh, komentāri vēl par deputātu teikto. Kalinovska kungs, jūs teicāt, kā nākotnē komisija lēmtu, vai lauksaimnieks saņem tiešos maksājumus vai nē. Es domāju, ka tas galīgi nav taisnība, kas priekšlikumā ir rakstīts. Uh, ka tiešie maksājumi saglabāsies kā atbalsta, ieņēmuma atbalsta elements, un dalībvalstīm ir jāplāno tiešie maksājumi, ko tās izmaksātu strateģisko plānu ietvaros, un šos plānus apstiprina komisija, bet nu nevis tā no zila gaisa, vai atbilstoši kaut kādām nosacītām idejām, bet balstoties uz visiem noteikumiem un kritērijiem, kādi ir iekļauti priekšlikumā. Tātad komisija nepavisam nelēma vienkārši tā sporādiski, vai lauksaimnieki saņems tiešos maksājumus. Mēs izveidojam priekšlikumu, lai nodrošinātu, ka tiešie maksājumi joprojām ir KLP politikas eh, mugurkauls. Tad tālāk tika komentāri izteikti par konverģenci. Mans iespējas ir tāds, ka joprojām ir nu, tāda, tāda neskaidrā zona, kaut kāda pārpratuma varbūt vai nesaprašanās par konverģences nozīmi. Mēs esam izteikuši priekšlikumu par ārējo konverģenci, kas nozīmē, ka komisija gribētu, lai notiktu tālāks progress. Summa uz hektāru, kas šobrīd tiek piešķirta dalību valstīs, lai tas tiktu tuvināts un lai tie, kas saņem maksājums uz hektāru, kas ir zemāki par 200 eiro uz hektāru, lai tiem šie maksājumi palielinātos un lai šīs summas tuvotos tām summām tie maksājumi, kas ir augstāk. Un tā nav tikai ekskluzīva jauno dalību valsts problēma, bet, teiksim, starp jaunajām vecajām dalību valstīm ir arī vecās dalību valsts, eh, kurās eh, rādītāji ir, teiksim, zem Eiropas Savienības vidējā vai, teiksim, pat 90%, un kuras arī iegūt no šādas darbības, bet ir arī iekšējā konverģence. Un tur šiem 75% ir nozīme iekšējā konverģence. Tā neatiecas uz nevienu no jaunajām dalībvalstīm, starp citu, jo jaunās dalībvalsts uh, izmanto SAP sistēmu. Uh, tātad uh, maksājuma sistēmu uz platību. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm ir dažādi šie maksājumi, un tad tur būtu nepieciešams uh, Eh, novērtēt šos eh, maksājumus, un tas gal galā ir paredzēts eh, noteikts pantā, ja nemaldos. Man te bija tas uzrakstīts kaut kur, nu jā, es atradīšu šo ciparu vēlāk. Šīm dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka minimālais uh, tiesīgais maksājums būtu 75%. Nu, tas, kā es teicu, neatiektos uz jaunajām dalībvalstīm, jo tur jau ir uh, definēta maksājuma sistēma, bet tas attiektos citām valstīm, kā Spānija, teiksim, vai Francija, vai Īrija. Nu, teiksim, pieminot šeit trīs dalībvalsts, kuras uh, tad attiecīgi skartu tas. Rabaks, kundze, jūs minējāt, ka uh, nebūs ekoshēmas uh, abos pīlāros. Nu, otrajā pīlārā tas, kas ir priekšlikumā, uh, būs agrovides uh, sistēmas dažādos variantos, kā jau tas pastāv šodien. Šie pasākumi turpinātos, būtu spēkā, tur būtu dalība valsts līdzfinansējums, mm, tie sekotu uh, regulas noteikumiem. Par ekoshēmām pirmajā pīlārā, ko tas nozīmē, ka dalībvalsts varētu simtprocentīgi finansēt no Eiropas Savienības puses, izstrādājot ļoti tādus uh, mērtiecīgas uh, uh, sistēmas agrovides jomā par specifiskām savā teritorijā esošām problēmām. Eh, tur nebūtu kaut kāda specifiska budžeta elementa, viņiem nebūtu jāizmanto 5, 10 vai 15 procenti, teiksim, no budžeta, bet mm, varētu tik tiešām izmantot eh, nu, tādu daļu, kas eh, viņuprāt būtu nepieciešama. Un kā jau to teica viens no ekspertiem, tad dalībvalstis varētu ne tikai maksāt, teiksim, papildus izmaksas un kaut kādus iepriekšējus ieņēmumus, bet eh, paredzēt arī kaut kādu stimulējošu elementu šajā maksājumā, kurš, kā es saprotu, ir tāds, nu, plaši prasīts elements šajā komitejā un arī citur, arī no lauksaimnieku puses. Tātad tas būtu veids, lai dalībvalstīm dotu papildus instrumentu ļoti mērtiecīgam veidam, kā risināt ar vidi saistītās problēmas, un tas jau būtu ieplānots strateģiskajos plānos. plānos nodrošinot, lai nebūtu papildus administratīvais sloks un uh, noslēdzošie komentāri. Man liekas, tas bija Kalinovska kungs, uh, kurš atsaucās uz 4. un 16. pāntu un uh, slaveno uh, patiesu lauksaimnieku klauzulu, kas uh, daudz ir kritizēta. Jūs minējāt situāciju, kad uh, jūsu valstī lauksaimnieki nevar pieprasīt teiksim, atbalstu krīzes gadījumā, kas tiek iespējams izmaksās no nacionāliem fondiem, tā es vismaz to saprotu, jo viņiem nav platības, tātad, teiksim, viņu kontrolē. Nu, varbūt, ka mums vajadzētu te sanākt kopā un jūs precīzi izskaidrojiet, kāds ir problēmas raksturs, tā lai mēs varam saskatīt, vai tā ir reāla problēma, īstenojot pasākums, Eiropas Savienības pasākums uz vietas, kur mēs varētu kaut ko darīt un varbūt sazināties ar polijas varas iestādēm un skatīties, vai tur kaut kas ir nogājis greizi, vai arī tās ir sekas, kas notiek īstenojot nacionālas schēmas, kur komisija nu, nav tā atbildīgā puse par atbilstošu vai saprātīgu vai nu, kādu citu īstenošanas eh, veidu. Un šķiet, ka te es varētu likt punktu, kaut gan vēl bija citi komentāri izteikti, bet, nu, šķiet, ka ar to pietiks. Paldies. Tym bardziej, że dochodzi 21 minuta pana wystąpienia. Jā, 21 minūti ilgi jūs runājāt, bet liels paldies jums, jūs uh, atbildējāt tiešām uz daudziem jautājumiem. Tagad daudz ir skaidrāks, bet Kajanoska kunga uzdevums ir pilnīgi neatrisināms, manuprāt jo, nu, ja ir kaut kāds sarežģījumi, varbūt tad valstīm ir jārēģē. Jā, paldies priekšsēdētāji. Šis temats ir ļoti sarežģīts. Un tā kā jūs priekšsēdētāji mani nesaprātāt, mani pārsteidz tas, kā direktors visu ir labi sapratis un pat sniedz atbildi. Tā tad, uh, runājot par uh, šiem nacionāliem plāniem, ir uh, jautājums par patiesa vai īsta lauksēmnieka definīciju. Ir jāveic pārbauda. Šobrīd Polijā saskaņā ar likumu lauksaimnieks ir persona, kas apstrādā zemi, un audzē lopus, bet ir divreiz vairāk uh, šādu personu nekā īsto lauksaimnieku, kas iesniedz pieprasījums, un jūs neskapēc mani nesaprotat. Tagad vārds mūsu ekspertiem, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! šķiet, ka nu, ir tiešām uh, grūti definēt šos pamat jēdzienus. Eiropas Savienība uh, tagad ieiet uh, jaunā posmā, notiek strateģiskā plānošana, un uh, tas, tas ir liels pārmaiņas, un vēl joprojām ir grūti visu saprast. Tātad, kas ir strateģiskā plānošana? Noteikti mūsu vajadzības balstoties uz faktiem, zinātniskiem pierādījumiem, nevis uz kaut kādu atsevišķu grupu priekšstatiem. Un lai mēs varētu uh, tātad uh, ņemt vērā šīs uh, reālās vajadzības, ir jādefinē atbilstoši mērķi. Un laba politika balstās uz kvantitatīviem mērķiem un tādēļ mums ir jāparāds pēc iespējas labs regulējums uh, tiesību aktos. Mums ir nepieciešami divi uh, priekšnosacījumi, lai īstenotu veiksmīgu plānošanu. Tātad mums ir uh, jāīsteno kvalitātes kontrole un jāizvairās no Eh, ideoloģiskā spiediena, dažādiem vēsturiskiem apsvērumiem un manipulācijām, un jārod labākie risinājumi. Un stratēģiskai plānošanai jābūt inkluzīvai, ir jāiesaista lauksaimnieku pārstāvji, aģentūru pārstāvji, vides pārstāvji aizsardzības speciālisti, un tad varbūt arī šie mērķi izrādīsies atšķirīgi. Un balstoties uz tādu optimālu priekšlikumu, pie kā mums jānonāk, es te centīšos atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Vispirms. Uh, Egals kunga. Uh, nu, teiktais par to, ka mēs varbūt nepareizi saprotam šo pavērsienu. Tomēr mēs uh, uzskatām, uh, ka problemātiski būtu uh, tātad pozitīvos sasniegumus no lauku attīstības jomas uh, mēs pārņemam kopā ar visiem negatīviem aspektiem un kļūdām. Uh, Šobrīd tā ir tāda, nu, nevisai stingra politika, un mums ir objektīvi jādefinē vajadzības, un, zināmā mērā, tās ir saistītas ar arī administratīvām procedūrām un lauku attīstības politikā galvenais jautājums, un es domāju, ka tas joprojām būs aktuāls, ir tāds, ka mums uh, varbūt šīs vajadzības nešķiet tik svarīgas, svarīgākais ir nauda un tās pārdalīšana. Lauku attīstība balstās uz SWOT analīzi. Manuprāt, tas ir tāds primitīvs instruments, tas ir neprecīzs, balstās uz politiku. Uh, un līdz ar to mēs, mūsu politika nebalstās uz faktiem šādā gadījumā. Un mūsu ierosinājumi ir vērsti uz to, lai eh, labotu kļūdas. Un eh, nu, visas mūsdien, mūsu šīs dienas debats varētu arī rezumēt eh, šādā veidā. Pirmkārt, eh, Eiropas tiesību aktos, tad, tad uh, ir svarīgi panākt, lai šie mērķi un pasākumi tiktu saskaņot. Ir jādomā par klimatu pārmaiņām, bioloģiskās daudzveitības saglabāšanu, par vides aizsardzību, tātad augsnes un ūdeņa aizsardzību. Mums ir nepieciešams Eiropas uh, tiesiskais ietvars visiem šiem jautājumiem. Komisijas priekšlikumā par to ir runa, tas tiek piedāvāts, bet nav uh, definēta uh, konkrēta saikne ar mērķiem. Tā tad ir mērķi, ko mēs vēlamies sasniegt, Un nu, tas viss varētu izpausties arī šajos uh, strateģiskajos plānos, bet jautājums, ko mēs darīsim attiecībā uz lauksaimnieku ieņēmumiem. Šis jautājums ir viens no galvenajiem KLP jautājumiem, un tāds tas arī paliks nākotnē un man nav īsti skaidrs, kā te viss mainīsies saistībā ar jauniem priekšlikumiem. Jaunajos priekšlikumos ir teikts, ka ieņēmumu līmenis, bet mēs nezinām, kas ir labuma guvēji, kas ir uh, tātad adresāts to var, nezinu, vai to var Briselē definēt, bet dalību valstis visus šos pasākumus īstenos, bet šeit nav nodrošināts taisnīgs sadalījums un dalība valstis, kuras nu varēs uh, pamatot savus izdevumus, varbūt būs pelnījušas saņemt Nobeļa prēmiju. Nobeļa balvu. Un ir lauksaimnieki, kuri nevar iztikt bez atbalsta, bet ir arī cita veida lauksaimnieki, kuriem šāds atbalsts nemaz nebūtu vajadzīgs. Bet, ja to nevar atrisināt Briselē, tad, eh, tad šis viss eh, uzdevums būs jāveic dalību valstīs. Tālāk par politikas leģitimi, leģitimitāti. Kādēļ strateģiskā plānošana, nu, leģitimētu KLP? Tātad visi vēlas saņemt KLP atbalstu, bet neviens nav ar to apmierināts. Tātad neviens, neesmu saticis nevienu lauksaimnieku, kurš būtu pilnībā apmierināts, bet visi tomēr aizstāv šo politiku. Un ja uh, Eh, šī politika būtu dalību valstu rokās, tad eh, varbūt tā būtu arī iespēja eh, gūt labu, reālu labumu un novērst nu, tādas situācijas kā Brexit. Un tādēļ arī vajadzētu izmantot strateģiskās plānošanas piedāvātās iespējas. Mm, laba strateģiskā plānošana uh, nenotiek nacionālo elišu līmenī, bet gan ir iesaistīti visi līmeņi - lauksaimnieki, vides aģentūras, lauku attīstības aģentūras un daudz citi spēlētāji. Tas ir zināmā mērā administratīvs process, un mani skumdina tas, ka pašreizējā prezidējošā dalība valsts tik negribīgi uh, pievērša šā jautājuma izvērtēšanai. Kad Slovēnija iestājās Eiropas Savienībā, kad mēs pievienojāmies šai politikai, visi centās panākt labākos risinājumus. Un es domāju, ka šodien ir pienācis brīdis visām dalību valstīm, visiem lauksaimniekiem, kopīgiem spēkiem. Uh, nu, noskaidrot, uh, kur tad paliek visi šie miljardi. Tāpat Mums jādara viss iespējamais. Lai novērstu tādu situāciju, ka vienam ierēdnim Eiropas komisijā ar to visu jātiek galā. Šis uh, tematiskais loks ir pārāk plašs Un mums ir jāuzlabo lēmumu pieņemšanas procesa kvalitāte. Mums ir nepieciešams uh, izmantot pieredzi, ekspertu atzinumus, un tikai tad uh, šie, šī darbība būs veiksmīga. Strateģiskajā plānošanā ir jāiesaista visi, gan nacionālie parlamenti, gan Eiropas parlaments bet bez Eiropas komisijas, kura varētu uzraudzīt procesa kvalitāti un tāpat iesaistīt um, uh, domnīcas un neatkarīgs eksperts no dalību valstīm, mēs uh, uh, nu, tik daudz kā vajadzētu tomēr nepanāksim. Paldies! Uh, nu, lūdzu, runātāji, nepārsniedziet desmit minūtes. Paldies! Nu, atbildēšu uz dažiem jautājumiem. Nu, būtībā jau kolēģis vai komisijas pārstāvis par to izteicās, bet nu, vispirms par Rodrīgas komentāru par to, vai nevajadzētu politikā vairāk domāt par cenām. Nu, to es negribēju tā teikt savā runā. Bet, ja ir tāda vairāk uz tirgu orientēta politika, tad mēs nu, uzklausām tirgus ieteikumus, bet no otras puses tas Eiropas lauksaimniecībai ļauj dot savu ieguldījumu eh, pasaules mērogā, nodrošinot pārtiku. Ja ir augstākas prasības nekā citviet, piemēram, un to eh, šos uh, pasākums nevar finansēt uh, no uh, preču pārdošanas tirgū, tad ir uh, jāmaksā papildus par šīm prasībām, jo tas ir, uh, tiek darīts sabiedrības interesēs. Teiksim, ja Eiropas Savienībā lauksaimniekiem ir a, izvirzīts augstākas prasības, tad arī ir sabiedrībā jāuzņem sava loma arī tirgus apstākļos. Tālāk par a, griestu noteikšanu ieņēmumiem. Ja Komisija jau norādīja, ka priekšlikums ļauj iekļaut normatīvus aprēķinus attiecībā uz algām, to es arī redzu, bet es ierosināju uh, normatīvus aprēķinus attiecināt arī uz uh, darba spēka nepieciešamību noteiktos uzņē, lauku uzņēmumos vai lauku saimniecībās. Flanagans, runā, Flanagan kungs runāja par pārdalīšanu. Nu, tā tad jūs laikam gribējāt teikt, ka ja šī KLP veiksmīgi darbotos, tad nemaz tik daudz naudas nevajadzētu pārdalīt. Bet, nu, katrā gadījumā nav liegts dalību valstī pārdalīt šos līdzekļus, maksājumus. Okay. Uh, and that, that in itself, this idea, the... Uh, nu, par uh, nu, nelegālu šo uh, līdzekļu pārdalīšanu, kā tas ir bijis pagātnē, teiksim, atbalsts uh, cenu uzturēšanai. Nu, tad atkal ir tie paši pamatprincipi spēkā. Targeted, uh, Tātad, nu, šeit varbūt vajadzētu vēl precīzāk šo politiku orientēt un mērķēt. Par kvalitāti es runāju, jā, ka es tā varbūt ne, ne pārāk eh, izskaidroju, ko es runāju, ne, runājot par nevienlīdzību. Tātad 80% tiekšma, tiešmaksājumu saņem 20% lauksaimnieku. Nu, jautājums, kā šo situāciju uzlabot, nu, tad ir nepieciešama atbilstoši kritēriji. Ja ir liels uzņēmums, kurā ir daudz darbinieku, varbūt kā šāda situācija ir arī pamatota un vairāki pētījumi par to liecina arī tā skaitā revizijas palāts veiktais pētījums, liecina par to, ka ir tādi gadījumi, ka noteiktām lauku saimniecībām atbalsts nemaz nav nepieciešams. Bet citiem uzņēmumiem ir vajadzīgs lielāks atbalsts nekā tie saņem. Līdz ar to būtu uh, jāpielieto normatīvāki kriteriji, un to vajadzētu iekļaut arī šajā priekšlikumā. Komisijas pārstāvis aicināja nelūkoties uz visu tā melnbalti, bet saskatīt arī nianses. Nu, varbūt tas arī nenozīmē, ka sistēma būtu pilnībā jāmaina. Par uh, līdzsvarošanu. Te mēs piekrītam diskusijai un varbūt par ienākumu ja atbalsta maksājumu samazināšanu. Man bija zināmas bāžas par to, un es jau arī šīs bāžas paudu. Par riska pārvaldību, jā, tā būtu jāskata plašākā kontekstā. Uh, To parādz arī priekšlikums, un es tikai atbal, paudu savu atbalstu šim priekšlikumam. Tas ir ļoti nozīmīgi. Uh, šādi pasākumi jāveic dalību valstu līmenī, ja mēs palūkojamies, kā riska pārvaldība ir organizēta Vācijā tad viņi daudz izmanto privātās apdrošināšanas schēmas. Citas valstis to dara citādi, jo katrā valstī jau pastāv sava sistēma. Tādēļ nevajadzētu radīt kaut ko jaunu, bet optimizēt jau pastāvošo sistēmu. Par ekoshēmām. kad es par to visu domāju. Priekšlikumā teiks, ka vēlamies vairāk balstīties uz rezultātiem, uz sasniegumiem. Un tad mana interpretācija attiecībā uz ekoshēmām būtu tāda, ka nu, tad eh, kaut kādas eh, sākuma līmeņa schēmas varētu iekļaut vai punktu sistēmu uz to visu attiecināt. Un eh, šāda pieeja nodrošinātu plašāku līdzdalību. Es to interpretēju plašāk nekā komisijas pārstāvu teiktajām. Ja Tā tad varētu būt tāda interpretācija, ka tas būtu tāds vispārīgāks instruments. Nu, ja ir, teiksim, labi apstākļi lauksaimniecības attīstībai, tad var, teiksim, paredzēt uh, buferu zonu, nu, vienu metru plašumā, bet var, eh, desmit, desmit metru plašumā, bet varbūt vajadzīgs, eh, lai saglabātu ekosistēmu, noteikti 20 metru šo buferu zonu. Tātad eh, lauksaimnieki varētu izlēmt, kā kurā gadījumā rīkoties, un tas būtu ļoti noderīgi. Ja mēs atalgojam lauksaimniekus par noteiktiem pakalpojumiem, tad mēs arī e, veicinām uzņēmēju darbību. Bet, e, jā, šīs e, agrovides schēmas otrajā pīlārā jau to nodrošina, bet, nu, tas nav gluži tā šeit ir zemāks atalgojums nekā paredzēts ekoshēmās. Un līdz ar to šādas schēmas būtu arī pievilcīgākas dalībniekiem. Un izmantojot ekoshēmas, mēs varētu varbūt vieglāk, uh, nu, vieglāku struktūru izveidot zaļināšanai, bet nodrošināt lielāku līdzdalību šie pasākumi tad nebūtu tik smagnējāki, bet, eh, ja ir smagnējāki pasākumi, tad ir arī lielākā atlīdzības par eh, izdevumiem. Paldies, priekšsēdētāja kungs. To es par un lau. Tā tad mans priekšlikums bija tāds, ka no vienas puses mums vajadzētu pārskatīt indikatīvās cenas, lai tās vairāk atbilst tirgus realitātei, un no otras puses tā saucamais privātais preventīvais pārvaldības stils. Es nedomāju, ka ir labi atgriezties pie tirgus orientācijas lauksaimniecībai Eiropā. Komisija savā priekšlikumā, savos ziņojumos ik mēnesi nopublicē ziņojums par Eiropas eksporta līmeni. Un e, tur skaidri parādās, ka Eiropa bez jau kādām subsīdijām ir kļuvusi par ļoti lielu eksportējošu teritoriju tieši lauksaimniecības ražojumiem. 50% no Spānijā saražotajiem lauksaimniecības produktiem aiziet eksportam. Daļa citām Eiropas Savienības dalību valstīm daļa ārpusējas robežām. Tāpēc e, droši var apgalvot, ka Eiropas lauksaimniecība iegūs tirgus orientācijas rezultātā, un tomēr ir jāizstrādā tāda mehānisma, kas ļautu mums nekavējoties iesaistīties, ja tas nepieciešams. Un e, piedāvājuma un pieprasījuma noteikumi saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas teikto. Šī organizācija vēlas ierobežot eh, piegādi no Eiropas Savienības, lai vairāk eh, rūms paliktu tieši importam. Un patiesībā Eiropas Savienība ļoti lielā mērā ir ieguvusi no uh, lauksaimniecības produktu liberalizācijas. Mans jautājums - 10% KLP atbalstam plus 3%, kas ir paredzēta citā maksājumā. Tādējādi būtu vismaz 13 vai kāpēc gan ne 20% atbalstam. 98% no eh, ražotāju organizācijām sniegtā atbalsta nāk no šādiem dažādiem fondiem, un tādējādi mēs atbalstam ražotājus, kas eh, strādā augļu un dārzeņu ķēdē, un ir tādi, kuri tā kā ir orientēti uz šo palīdzību, un tādi, kuri nē. Es eh, savos ievadvārdos eh, runāju par uh, kļūdu, ko piedāvām, pie, pieļāvām pirmajā piena krīzē, kad mēs pār par 200 miljoniem sniedzām atbalsta uh, ražotājiem, nepalielinot uh, tirgus ietekme. Un, uh, protams, uh, ir pieejama vesela virkna analītisku rakstu par šo situāciju. Man ir pilnīgi skaidrs, bet uh, ir skaidrs arī Eiropas kopiem tiesai un citiem speciālistiem, ka uh, komerciāls eh, ražotā, komerc, raž, komerciāla ražotāja organizācija nav kartelis. Un eh, tas ir definējums. Tātad tas tiek uzskatīts par uzņēmumu un par tādu arī, kā pret tādu, pret to arī ir jāizturas. Un eh, pastāv nepat, neatbilstība, ka ražotāju organizācija tiek uzskatīta par karteli un kā tas negatīvi ietekmē lauksaimniecības nozari, bet eh, sīkāk pie tā visa nepakavēšos. Tagad eh, par auditiem. Jūs teicāt, audits retroaktīvs. Ko es ar to domāju? Es domāju, ka uh, interpretācija, noteikuma tulkošana ir retroaktīvas dabas. Ka 96. gadā, vai atvainojos, saka runātājs, 2006. gadā notika dārzeņu un augļu reforma, tad uh, ražotāju organizācijām ļāva eksternalizēt šīs aktivitātes. Tātad kā jebkurš uzņēmums, arī ražotāja organizācija var iepirkt ar pakalpojumu jebkurā tās darbības eh, ziņā. Piecus gadus vēlāk komisijas ziņojumā, un tas parādījās arī auditā, attieksme jau bija pavisam cita, un bija milzīgas problēmas dalību valstīs. Kas tad, nos, kas tad notika? Kad eh, komisija piedāvāja lielāku elastību, un dalību valstu administrācija uzreiz konkrēti domāja, kādas būs problēmas pēc pieciem gadiem, ko atklās komisijas auditori. Tāpēc es domāju, ka likumdošana ir padarīta tik ļoti sarežģīta, lai jau varētu tā kā paredzēt, ko pēc pieciem gadiem teiks auditoru un varbūt pat kopiena tiesa. Un tas ir ļoti sarežģīti. Es domāju, ka mums ir jāsniedz nepieciešamie rīki dalību valstu administrācijām, lai e, šodien, ja izpratni par ārpakalpojumu pirkšanu, varbūt, ka ja uzņēmums uzskata, ka ārpakalpojuma iepirkšana ir labāka nekā paša uzņēmuma veiktājs e, pakalpojums vai ražojums, tad kā mēs varam zināt, kas notiks pēc pieciem gadiem? Ja es pats savā dzīvē būtu zinājis pirms pieciem gadiem, ko nedarīt, vai tieši otrādi, ko darīt, tad es iespējams būtu daudz labāks cilvēks. Un tagad mēs to pašu paģēram arī no uzņēmumiem. Kā tad viņi var zināt, kā komisija vai auditi, auditori vērtēs viņu rīcību pēc pieciem gadiem? Tas ir neiespējami par komisijas eh, spēju. Tā tad, kā uzņēmumi var paredzēt komisijas iejaukšanos, ja mēs vēlamies izstrādāt riska pārvaldību, un to mēs varam izdarīt eh, tikai sadarbojoties privātajam un publiskajam eh, lauciņam, tad mums ir jāzina, kādi tad tirgu riski eksistē ir tādi riski, no kuriem gandrīz nav iespējams izvairīties un kur ir klasiski. Ja jūs vēlaties attīstīt tirgus instrumentu schēmu un savstarpējā finansējuma schēmu, tad mums ir jāzina, kādi ir riski un kurus šis savstarpējais finansējuma fonds seks. Un eh, pagājušajā gadā Mēs sagatavojām ziņojumu un ļoti skaidri arī izstāstījām, kas tad ir. Piemēram, risks ir lauksaimniekam, risks ir klasiskajā, tātad klasiskie tirgus riski, Tā tad riski, ar kuriem var tikt galā apvienojoties ražotāju organizācijās vai pērkot tālu pakalpojumu, bet tam visam pa virsu stāv tādi riski, kurus paredzēt nav iespējams. Kad tad komisija iejauksies? Ko komisija darīs? Kas tad būs šis darītais? Ja mēs nezinām, ko komisija darīs, kad komisija iejauksies tirgus darbībā, tad e, nevar būt savstarpējo finansējumu risku apdrošināšana, jo apdrošinātāji jau nevēlas iesaistīties spēlē, kurā viņi nezin riskus. Patiesībā jebkuram apdrošinātājam neparedzams risks ir lielākais ļaunums. Ir jāzina konkrēti, kādi ir riski, lai varētu tos apdrošināt. Un ja mēs vēlamies redzēt tādus tirgus instrumentus, kas būtu piemērots šiem riskiem, tad tie ir jāzina. Ja tas nav iespējams vai jā. Ja šie rīki nav adekvāti, tad ir cita lieta. Bet, ja mēs vēlamies izveidot publiskā privātā apdrošinājuma schēmu, tad riski ir jāzina. Tagad uh, eh, atdodu jums savas divas minūtes. Paldies, saka prieksēdētāja kungs. Paldies eh, par jūsu devīgumu, atdodot man šīs eh, jums paredzētās divas minūtes. Un paldies par visiem, kuri izteicās šajās debatēs. Paldies, ka novērtējam problēmas daudzšķautņainību. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka šī pēcpusdiena mūs ir darījusi zinošākus, un ir skaidrs, ka problēma un arī skatījums uz problēmām ir dažāds. Paldies, godātie kolēģi, pateiksimies mūsu paneļa ekspertiem, un eh, šķiet, ka mēs varam slēgt mūsu pēcpusdienas sēdi. Paldies sekretariātam, kur ir sag sagatavojuši šo pēcpusdienu un sagatavojuši uzklausīšanu. Protams, ir skaidrs, ka visi šie jautājumi, kas ir saistīti ar KLP, mēs jau atbildes šodien uz tiem nedzirdējām, un tas nemaz nav arī iespējams, un tomēr mums nevajag baidīties, laika ir maz, mums ir jārīkojas. Paldies visiem, paldies visiem, kur piedalījās šajā pēcpusdienā, paldies komisijai, paldies pilnīgi visiem, kur ieradās uz šo sēdi, paldies visiem, kuri piedalījās diskusijās, paldies arī turkiem, tulkiem. Ja citu jautājumu nav, un man šķiet, ka nav, tad arī esam pabeiguši šo sēdi. Nākamā sēde ir paredzēta 22. oktobrī Strasbūrā. pulkstens septiņos. Pirmdien septiņos Strasbūrā. Paldies visiem! Zamykā pozicija. Un esam, pasludinu sēdi par slēgtu.